Good afternoon, everyone, and welcome to the meeting of. Sveicināti šīs dienas komitejas sēdē, un vispirms mums ir jāpieņem darba kārtība. Kā es saprotu, tā visiem ir pieņemama. Otrais darba kārtības punkts ir protokola apstiprināšana sanāksmai, kas notika 7. maijā un 8. maijā 2013. gadā, un kā es saprotu, arī šajā sakarā nav, nav nekādu problēmu ar protokolu, tā kā protokols tiek apstiprināts. Trešais darbkārtības eh, punkts ir priekšsēdētāja paziņojumi. Pirmais paziņojums ir e, telpas maiņa rītdienas sanāksmē. Vēlētos atgādināt, ka telpa tiks mainīta uz otrdienas pēcpusdienu, kad mēs pārvietosimies uz ASP 5. E3. Tā ir viena no komitejas sanāksmēm un cerams, eh, ka viss būs kārtībā. Tālāk, mutiskais jautājums padomēji par to, ka par finanšu pakalpojumu dosjē nav progresa padomē. Koordinātori tikās 23. maijā, lai iesniegtu padomē šo jautājumu par to, ka padomē nav progresa par finanšu pakalpojumu uh, failiem. Un ir aizkavējusies virkne priekšlikumu izskatīšana. Jautājumam tiks pievienota viena vai divas rezolūcijas un tiks iekļautas e, jūnija plenārsēdes darba kārtībā. Mūsu jautājums jāiesniedz padomē vispirms, e, vismaz trīs e, nedēļas pirms plenārsēdes. Tādēļ koordinātori ir vienojušies par mutisko jautājumu padomēji kas būtu jāveic tūlīt pēc sanāksmes un jāiesniedz ekon komitejas vārdā. Jautājuma teksts tiks izplatīts visiem e, deputātiem un attiecībā uz rezolūciju projektiem e, ta, tie tiek gatavoti. Un visbeidzot, par e, statistikas ietver direktīvas trialogu. Regulas atvainojos. Pirmajā sanāksmē E, tika izpētīts viss teksts, lai norādītu uz galveniem e, jautājumiem, problēma jautājumiem, kur atšķirs padomas un parlamenta viedokļi. Un tika izskatīti inspekciju tiesības, statistikas pārvaldes dalība valstīs, uzticamība, datu uzticamība un tā tālāk. Komisija bija jāsagatavo kompromisa grozījumi par lielāko daļu no šiem eh, neatrisinātiem jautājumiem. Trialogs notiks 3. jūnijā. Un tagad nākamais darbkārtības punkts. Grozījumu izskatīšana Podimata kundzes e, ziņojumam par ciešāku sadarbības īstenošanu finanšu darījumu nodokļu jomā. Došu vārdu Podimats kundzei. Much, uh, chair, and, uh, would, uh, also... Labdien visiem, arī priekšsēdētājiem, vēlētos pateikties ēnu referentiem un arī pārējiem uh, deputātiem par e, jautājumiem un pamatīgo ieguldīto darbu. Es apsveicu ar ekonomikas un sociālās komitejas atzinumu, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā. Uh, komiteja un tās ziņojums par uh, Nierī kungs ir padarījuši ļoti labu darbu un uh, ļoti lielā mērā atbalsta mūsu pozīciju par finanšu darījumu, no, dar, sadarbību finanšu darījumu nodokļu jomā. Tālāk par manu ziņojumu. Vispirms vēlētos atgādināt, kā pēc trīs gadiem intensīvu pūliņu Mēs esam pietuvojušies, lai slēgtu vienošanos eh, vismaz 11 dalībvalstīm par eh, finanšu darījumu nodokļu ieviešanu. Eh, un parlaments un komisija parlaments ir tātad pārliecinājis komisiju mainīt savu nostāju un atklājā likumdošanas priekšlikumu. Tas tagad ir izdarīts, un mēs tagad esam tajā kritiskajā situācijā, kad piedzīvojam labi koordinētu un intensīvu lobēšanas kampaņu, lai priekšlikumu maksimāli atšķaidītu vai vispār nogalinātu. Un es gribētu teikt, ka e, šie divi tās pašas stratēģijas aspekti, tie ir vērsti uz vienu to pašu mērķi, e, ieviešot milzumu daudz visādu izņēmumu, kas e, ļaus apiet normas ar līkumu un radīt mazāk striktas normas. Un līdz ar to mēs radīsim apstākļus nepietiekamai nodokļu ieviešanai, kas galu galā novedīs pie tā, kā viss šis projekts izgāzīsies kas attiecas uz eh, nodokļu, ievi, nodokļu ieviešanu dalību valstīs, piemēram, Zviedrijā. Tas viss gal galā varētu palēnām nožņaukt eh, šo te transakciju nodokli, nu, tādas pēkšņas eh, nāves vietā. Un jāsaka, ka Tagad eh, tiek paredzēti dažādi izņēmumi, un to nevar pieļaut, jo tas būs nesaskaņoti, nekoherenti. Un tagad ir pienācis laiks atbalstīt šo nodokli un uh, izvairīties no vēlmes demonizēt šo nodokli. Ir iesniegt 150 eh, grozījumi, uh, lielāko daļu no tiem ir iesnā, iesnieguši uh, daudzi eh, deputāti un eh, izņēmums prasa to dalībvalsts deputāti, kas vispār nepiedalīsies nodoklī. Mūsu nostāja ir tāda, ka mēs vēlamies tikt galā ar tiem visiem, eh, taču nekādā veidā netraucējot galvenā, virzības galvenī, galveno mērķi, noklāt visus finanšu produktus un visus tirgus. 102, 104, 114 grozījums un citi prasa eh, izņēmumus pensiju fondiem, jo tas varētu samazināt pensionāru ieņēmumus. Esmu pārliecināta, ka pensionārus eh, nesodīs pensiju fondu aplikšana nodokļiem. Pensiju fondi uh, adaptēs savu darbību un izveidos eh, pirkšanas un pārdošanas konservatīvākas stratēģijas. Un tas nāks par labu gan pensionāriem, gan ekonomikai, jo pensiju fondu mērķis ir investēt eh, ieguldījumus un atgriezt pēc 20 līdz 30 gadiem. Tagad eh, gribētu pievērsties kādam ļoti jūtīgam jautājumam par valstu aplikšanu ar nodokļiem 95., 116., 117. grozījums. Šeit varētu būt zinām neizpratne par to, kā šis nodoklis ietekmēs primāros un sekundāros obligāciju tirgus. Jāatcerās, ka primārais tirgus ir tas, kas nosaka valstīm kapitāla aizņemšanās eh, izmaksas un atrodas ārpus eh, ar nodokļiem apliekamā tirgus kurš ir brīvs no nodokļiem. Tas ir primārais tirgus. Un daudz investoru vēlas pievērsties primāriem tirgiem. Tādēļ es domāju, ka eh, konkurence radīs zināmu spiedienu uz kapitāla izmaksām. Un primāriem tirgiem Eh, ko radīs nodoklis sekundārajā tirgū, eh, to varēs kompensēt ar ienākumiem no nodokļu, vismaz saskaņā ar komisijas izvērtējumu. Taču pastāv problēma. Vai ienākumi no uh, valstu obligācijām tiks uh, līdzvērtīgi sadalīts starp dalībvalstīm? Un tas ir jautājums, ko savukārt var atrisināt, ja mēs piemērojam uh, izdošanas principu pirmu, kā eh, pirmo, nevis kā pēdējo valsts eh, obligāciju izsniegšanā. Un varētu būt arī eh, zināma nevienlīdzība, piemēram, ar korporatīvajām obligācijām šajā tirgu, ņemot vērā to, cik jautājums ir jūtīgs. Mēs kā kompromisu piedāvājam ēnu referentiem kādu citu risinājumu, proti atsaukties pārskata klauzulā uz to, ka iespējamais disbalans ieņēmumu sadalē tiks pamatīgi pētīts, uh, atklāti apspriests, lai varētu ieviest pagaidu uh, drošības klauzulu. Aptuveni desmit grozījumi aicina izslēgt tirgus veidotājus no uh, aplikšanas ar nodokļiem, jo tas varētu ietekmēt eh, likviditāti. Bet jāsaka, ka eh, šie te eh, marketmakeri jau tāpat ir tirgus dalībnieki, kas praktiski strādā priekš sevis, viņi nesniedz nekādus publiskus pakalpojumus un viņi pelna no tirzniecības. Un ja viņi, piemēram, tiek uh, noda, nodevēti kā izņēmums, Viņi varēs visu savu tirzniecību veikt eh, brīvi no nodokļiem, un tā būs vieta, kur likumu varēs apiet ar likumu, un tas noteikti kropļos tirgu. Un līdz ar to market makeru izņēmuma eh, noteikšana nebūtu atbilstoša. Tālāk likviditātes eh, pārvaldība. Pie, par to ir runāts sešos grozījumos, un tas ir saistīts ar intergrupu transakcijām. Uh, kuras ir apskatītas desmit grozījumos, un kā es saprotu, tad galvenās bažas šeit attiecas uz papildus slogu, COD, ko izvied COD4 un CRR. Un Arī ripo tirgus ietekme mm, tiek apšaubīta vai uzskatīta, ka tā var radīt problēmas. Bet es domāju, ka šo jautājumu var atrisināt, un arī komisija tā uzskata, ka var uh, nodrošinātos uh, vai ar ķīlām nodrošinātos aizdevumus uh, nodrošināt, nosakot īstermiņa ripo, kas ir līdz trīs mēnešiem zemāku likmi no 0,1 līdz 0,3%, kas padarīs tirgu dzīvotspējīgu. Es vēlētos arī uzsvērt, ka tas spēlēs pozitīvu lomu, jo 17% no 6 triljonu lielā ripo tirgu eh, veids īstermiņa darījumus Un līdz ar to šāds režīms eh, būs ļoti eh, labvēlīgs arī pensiju fondiem, kuriem ir skaidrs naudas rezervas, kas iesaistās ripo transakcijās, lai izmantotu šo skaidrās nārvas, eh, naudas rezervi bez īpaša riska uzņemšanās. Tālāk vēl daži citi grozījumi, kuri mērķi ir, mērķis ir atbildēt uz likumīgām uh, bažām. Otmars Karas, piemēram, aicina dalībvalsts pārskatīt uh, jebkuras eh, banku eh, nodevas, eh, vai tās ir saskaņā ar nesen pieņemto likumdošanu ES. Mārkus Vēbers 97. grozījumā runā par nefinanšu institūcijām. Šis nodoklis ir adresēts uz finanšu sektoru un ir jāpārliecināts, ka tas neradīs nekādas blaknes reālai ekonomikai, un tādēļ mēs piedāvājam kompromisu grozījumu, kas eh, attieksies tikai uz nefinanšu organizāciju kasēm ja viņi neveiks ar hedžēšanu saistītas komerciālas aktivitātes. Atbalstu arī 52. grozījumu, kur iesniedz Karastungs, Palanenkungs un Kitikainenes kundze, kas prasa augstākas likmes ārpus eh, biržas operācijām. Uh, 74. un 79. grozījumā tiek mm, runāts par spot transakcijām, kuras arī būtu ietveramas aptvērumā, ja tās ir spekulatīva rakstura. Uh, Klūts kungs eh, nāca klajā ar diviem grozījumiem 149, 94 par uh, eh, preču tirgu spekulācijām, izēvielu tirgu spekulācijām, un, man, manuprāt, tie ir konstruktīvi grozījumi. Un visbeidzot, runājot eh, par avotiem, Kāras kungs un Bēset kungs 29. un 31. grozījumā ietieš, ievieš ideju par to, ka ieņēmumu no nodokļu var izmantot kā papildus pašu ienākumus, uh, nebalstoties uz iemaksām, kas ir saistītas ar uh, nacionālo ienākumu. Bet nezinu, vai tas ir saskaņ, tas būs uh, pietiekami godīgi, jo jo tas proporcionāli varētu izaugt proporciju starp eh, tiem iemaksu līmeņiem, kā tiek noteikti 27 dalībvalstī. Tādēļ vajadzētu atbalstīt ideju par papildus pašu resursiem, kad 27 eh, dalībvalsts arī būs eh, finanšu transakcijas nodokļa piemērotājs. Un visbeidzot, ļaujiet man atgādināt, ka vairums no mums ir piekritis kā finanšu sektors ir nodoklis, kas netiek pietiekam aplikts ar nodokļiem, un eh, šis nodoklis ir vērsts uz šīs netaisnības novēršanu. Bet paskatīsimies uz negatīvajām blaknēm. Jā, tāds varētu būt, bet ir jāskatās eh, uz pozitīvo un eh, to, kas varētu padarīt to par veiksmīgu nodokli. Parlaments nav izlemējis šajā priekšlikumā, bet mūsu nostāja ir politiski ļoti svarīga. Ja mēs pateiksim nē šiem te centieniem radīt visus tādus izņēmumus, es domāju, ka mēs sūtīsim spēcīgu signālu padomē, ka mēs gaidām, lai viņi pildītu savus saistības un solījumus tādā pašā konsekventā veidā, kā mēs to darām. Paldies! Muchas gracias, señora Podimata. Paldies, Podimatas kundze. Jā, jā, jā Fosicintē. Priekšsēdētāja kungs, cienītā referente. Mēs atvainojos jau iepriekšējais par katru jautājumu īstenībā jums nevaru piekrist atbildīgi mm, visos uzstādījumos. Pavisam vienkārši iemesla dēļ. Ja mēs arī pieņemam, ka absolūts vairākums parlamenta atbalsta finanšu darījumu nodokli un bez Eiropas parlamentā spiediena nekādā ziņā nebūtu arī panākta uh, vienošanās par pastiprināt ciešāku sadarbību šī mehānismu iedarbināšanu. Tomēr jāatzīst vienlaiks, ka šobrīd Eiropas parlaments nu, piedāvāto variantu nevar uzskatīt par uzstādīto mērķi, ko mēs tiešām vēlējāmies panākt. Šobrīd aktuālais piedāvājums ir uh, tomēr pārāk tāds īstermiņa domāšana. Tur nav ietverta ilgtermiņa domāšanu par nodokļiem, finanšu nodokli ilgtermiņā. Tas ir kļuvis tagad par tādu nacionālo nodokļu kompensācijas mehānismu, kā papildus vēl veidot ieņēmums nacionālās kasēs. Un referents kundze jau pareizi norādīja, šeit nav runa par koplēmumu procedūru, bet par to gan tikai, ka mēs kā parlaments pozicionējam savu nostāju par šo priekšlikumu. Un es vēlos vēlreiz uzsvērt šīs 11 valstis, kas vienājās, vienkārši panāca to ar tādu, zinām, un tādu, nu, drusku mānīšanos. Jo viņi pateica, labi, jā, mēs saprotam, ka ir politiski jāsignalizē, ka mēs vēlamies šo jautājumu tiešām politiski sakārtot, pateikt, jā, vajag šādu nodokli. Vienlaiks viņi tomēr precīzi pateica, jā, mēs 11 valstis esam par finanšu darījumu nodokli bet uz konkrētiem nosacījumiem. Un viens no tiem ir tāds, ka, ka daļēji šo mēs iekasējam kā savu budžeta ieņēmumu, daļu paturam, daļu atdodam kopējā Eiropas Savienības budžetā, bet līdz ar to to arī uzreiz atskaita no nu, mūsu kā uh, dalībvalsts iemaksām kopējas Eiropas budžetā un tad savukārt katras dalībvalsts vēl var individuāli šo nodokli arī vēl menedžēt. Tad īsnībā sanāk, ka tas īsnībā nemaz neatbilst tam, kas tika uzstādīts kā lielais globālais māršala plāns vai globālā cīņa pret uh, nav, um, nabadzību vai trešo lī, pušu līdzekļu piesaistīšanu. Tas viss vairs nav, šie lielie mēķi ir pazuduši. Sanāk, ka Eiropas Savienības budžets negūs nevienu eiro papildus. Nebūt, nebūt, tas vairs nebūs tā, ka papildus finansējums svarīgajiem projektiem, lai gan tieši šādi papildus līdzekļi būtu vajadzīgi. Un papildus m, mm, mēs nemaz arī m, nesekmējām papildus ieņēmumus, jo tas tiek atskaitīts no dalībvalstu iemaksām. Nu, kā parlaments, protams, mēs varētu teikt, ka esam priecīgi, ka vispār e, šeit dalībvalstis ir gatavas sārunām pār finanšu darījumu nodokli. Bet mūsu manevrēšanas iespējas, diemžēl, ir pārāk šauras. Un tagad, ja vēl dalībvalsts pašas nosaka arī šo likmi, nu tas ir īstenībā vēl satraucošāk. Mums vajadzēja panākt, ka nodokļu likme visur ir vienāda. Uh, ap nodokļu likmi, šobrīd saprot, ka mēs taču konkrēti mēķiem arī norādām, kādiem mēs tērēsim šos līdzekļus un nesamacinām dalībvalstu iemaksas. Tādai būtu jābūt nostājai. Savādāk sanāk, ka mēs veidojam šādu Eiropas uh, nodokli, kas aizstāja atsevišķus nacionālos nodokļus un reiz ar to rada vēl lielāks kropļojums tirgu starp dalībvalstīm tieši nodokļu sloga ziņā. Tas ir nepieņemami, un līdz ar to šeit jautājums ir nepieņemams, un tas ir arī aktīvāk jāpasaka šajā mūsu kompromisā. Es saprotu, protams, arī uh, priekšsēdētāji, kāda ir referents kundz nostāja. Mēs arī nevēlamies šeit kaut kādā veidā kaitēt viens otram, un viņi norāda, Ja kāds iestājas par kādu izņēmumu, tas nozīmē, ka viņš ir pret šo priekšlikumu, pret pašu nodokli. Vienlaikus mēs vienāmies par nodokļa iekasēšanu, un ka mēs nevaram šo pakārtot līdšanai nodokļu kopējiem noteikumiem. Bet, ja mēs skatāmies uz visiem noteikumiem par finanšu tirgiem, par likviditāti, par rezervēm, uh, par um, pašu kapitāla palielināšanu. Ja visu šo jautājumus mēs atdalām no finanšu darījuma nodokļa, mums uzreiz veidosies problēmas arī par starp nozaru un dažādu noregulējumu savietošanu. Jo tad jau var uzskatīt, ka daudz darījumu vairs nav nekāda darījuma, bet vienkārši naudas pārbīdīšana grupas ietveros. Kāpēc jūs vēlaties šādus izņēmumus? jau daudzas tālstis, piemēram, Itālija, nosaka, ka šie market makers nav uzskatāmi par finanšu darījumiem un līdz to ir atbrīvot no šī finanšu darījuma nodokļa. Un arī šis biežo frekvenču darījumus un tir, tirdzniecības darījumus, tos jūs visus atbrīvojat. Tāpat arī milzīgās likviditātes likviditātes potenciāls mazajām biržām, jūs arī to visu vēlaties atbrīvot, Kādā veidā jūs saprotat, tas ietekmēs arī tieši um, mazos klientus? Sanāk, ka jūs vēlaties to visu norobežot. Lielos darījumus no maziem klientiem. Par to mēs vēl varam runāt. Par pensiju fondiem. Nu, kāpēc vispār par to mēs runājām? Tieši tāpēc, ka Ho Nīderlandes uh, uh, finanšu ministrs šobrīd arī Eirogrupas priekšsādātājs pēdējo reizi pie mums te precīzi pateica. Nīderlanda vispār nepiekrīt šim nodoklim. Sanāk, ka jau pat ir 11 mīnus 1. Ja jūs tagad arī te mēģināt šeit arī iekļaut uzreiz kopējā noregulumē pensiju fondus, nepiemērojot tiem kaut kāds atsevišķs noteikums. To skaidri viņš pateica. Nu, tādēļ mēs kā parlaments nevaram nobalsot par vienkāršu nacionālo kašu papildus ieņēmumiem, nepasakot, kāds ir ilgtermiņa režīms, ilgtermiņa noteikumi, un nevaram tad vienkārši to visu atbalstīt, lai kaut kādā veidā tagad lik ļoti sakropļoto ideālo variantu un šobrīd piedāvāto priekšlikumu, lai to vispār atbalstītu. Mēs uzskatām, ka šis kompromiss nav nekāds kompromiss, ko varētu atbalstīt mana politiskā grupa. Paldies! Paldies. Jā, es tikai gribēju atgādināt, ka Nīderlande nav šo 11 dalību valstu vidu. Jā, Podimats kundze saka priekšsādātājs, jūs varēsiet komentēt uh, diskusijas beigās. Uh, paldies. Tagad uh, liberāļu grupas vārdā Tremosas kungs. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kad es uzstājos šajās debatēs par finanšu darījumu nodokli. Mans, man, es esmu tāds dīvains liberāls, jo es atbalstu šā nodokļa ieviešanu, kaut arī ne visi manas grupas locekļi to atbalsta. Iepriekšējās debatēs es arī norādījos ka es tomēr baidos no intervencionisma neparedzamām sekām. Tā kā ir šeit jānovelk tomēr sarkanās līnijas, kas sasaucās ar Otmāru Karas teikto, un arī esmu iesniedzis atbilstošus grozījumus. Es piekrītu Otmāram Karasam, ka tas, ka mēs atbalstam dažus izņēmumus, nenozīmē, ka mēs esam pret šo finanšu darījumu nodokli. Uh, jo mēs uh, nevēlamies um, nodarīt kaitējumu finansējuma pieejamībai tirgu un uh, finanšu tirgus dalībniekiem. Runājot par grozījumu apspriešanu, jāsaka, es biju cerējis vairāk uh, dzirdēt no uh, referents attiecībā uz kompromisiem. Šeit ir trīs uh, lapuses. Es domāju, ka būtu jācenšas panākt plašākas vienošanās uh, par uh, dažādiem iesniegtajiem grozījumiem. Es pats balsotu par visiem tiem grozījumiem, kuri garantē finanšu darījumu nodokli līdzekļa demokrātisko kvalitāti. Piemēram, es atbalstu grozījumus, kuros prasām, lai Eiropas komisija veic ex ante un ex post ietekmes novērtējumu. Tāds ir liberāļu viedoklis, un es pats atbalstīšu uh, Uh, grozījumus, kas garantē Eiropas komisijas lomu. Ja tiek ieviest šis nodoklis, tad mums ir jāzina, uh, kas īsti var notikt, un arī pēc kāda laika mums ir jāzina, kas ir noticis tirgū. Tāpat es atbalstu to, ka mm, dalībvalsts, kuras piedalās, piedalās šajā finanšu darījuma nodokļu komitejā, un uzskatu arī, ka Eiropas parlamentam būtu jāpiešķir plašāks pilnvars attiecībā uz deleģēto aktu īstenošanu. Bet Tā pašā laikā ir daži jautājumi, kas man šķiet svarīgi, bet kas nav atrisināti. Kā jau es teicu, valsts parāds man ir sarkanā līnija, un tādēļ es neesmu pārliecināts, ka šis nodoklis būtu attiecināms arī uz sekundāriem tirgiem. Es gribētu dzirdēt vairāk no komisijas par šiem jautājumiem, jo man ir bažas, ka šāds nodoklis varētu palielināt valstu valdību atkarību no Eiropas centrālās bankas finansējuma. Ir valstis, kas ir ļoti atkarīgas no ECB naudas, un ja mēs ieviešam šo nodokli, tad uh, šī atkarība var vēl palielināties, un tās varētu būt um, nevēlamas uh, sekas šā nodokļu ieviešanai. Es atbalstu, man šķiet, tas ir Volfa Klīnca grozījums eh, ka arī reģionālie aizņēmumi būtu jāuzskata par valsts aizņēmumiem, lai novērstu diskrimināciju. Tālāk par pensiju fondiem. Eh, man šķiet, ka saskaņā ar mūsu parlamenta pagājušā gada ziņojumu pensiju fondi būtu jāizslēdz no šī nodokļa aptvēruma un tāpat arī uzkrājumi pensiju e, nodrošināšanai konservatīvā veidā arī nebūtu apliekami ar šo nodokli. Tālāk par marketmakeriem un ripo tirgu. Esmu lasījis atbilstošu literatūru un runājis ar šīs nozars pārstāvjiem un pastāv bažas, ka ja mēs nenosakam izņēmumus marketmakeriem un repo tad mēs varētu nodarīt kaitējumu šiem svarīgajiem uh, finanšu tirgus elementiem. Es uh, atbalstītu zināmu izņēmumu noteikšanu, bet es tomēr gribētu dzirdēt vairāk no komisijas un referents, lai es varētu pats uh, izveidot savu viedokli par šo jautājumu, jo mūsu grupā nav vienprātības. Tālāk par Francijas un uh, Itālijas izņēmumu situāciju. Piemēram, ir noteikti izņēmumi maziem vidējiem uzņēmumiem attiecībā uz šo nodokli nacionālajā līmenī. Es domāju, ka to vajadzētu ņemt vērā arī Eiropas līmenī, runājot par šo nodokli. Un tad ir uh, vairāki grozījumi, pret kuriem es balsošu. Tātad pirmkārt tas, ka priekšroka jādod rezidentu principam, man ir skaidra nostāja, ka to nedrīkst atbalstīt. Un es arī balsošu pret atvasināto vērtspapīru izņēmumam un hedge fondiem. Ir uh, jānosaka tāda nodokļu bāze, lai tiešām būtu reāla ietekme uz ieņēmumiem. Paldies, Tremosas kungs! Un Busek kungs Filipa Lamberta vārdā. Paldies! Gribu teikt, ka mēs atbalstam Podimatas kundzes viedokli, jo viņa pauž arī šīs bažas par kritisko brīdi Eh, eh, šīs eh, diskusijas sakarā par finanšu darījumu nodokļu ieviešanu. Protams, ir pilnīgi saprotams, ka tirgus dalībnieki reaģē uz šiem priekšlikumiem un pauž savas bažas bet eh, šeit eh, tomēr mēs saskaramies nevis ar tehniskām korekcijām, bet, kā jūs pati teicāt, Podimatas kundze, mēs saskaramies ar kampaņu, kas ir eh, vērsta pret šā nodokļa ieviešanu. Un šis spiediens ir tiešām spēcīgs. To īsteno no vienas puses atsevišķas valstis un arī pats finanšu sektors. Mēs pat dzirdējām, ka Bundesbankas uh, priekšsēdētājs iebilda pret šā nodokļa principu. Tā tas nozīmē, šeit ir patiesi politiska problēma, ar ko mēs saskaramies. Ir pamatoti prasīt, lai finanšu no, uh, Protams, var saprast, ka šis finanšu sektors aizsargā savas intereses un pat ja viņi pārspīlē tos draudus, ko šis nodoklis viņam varētu radīt, tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka banku nozare, banku sektors uh, lielā mērā saņēma atbalstu uh, un uh, ka vairākas bankas uh, glāba valstu un Eiropas Savienības solidaritāte. Un mums ir jāpatur prātā, ka tas tika uh, padarīt, uh, veikts uz valsts parādu pieauguma rēķina atsevišķās valstīs, un mēs joprojām neesam izkļuvuši no šīs daudz šķautnainās krīzes, un tādēļ būtu jāprasa, lai banku sektors, kam ir ļoti mazs nodokļu sloks, arī piedalītos kopīgu risinājumu meklēšanā sabiedrības e, interesēs. Un tādēļ ir jāpatur šis e, tālējošais mērķis, ko ir izvirzījusi komisija un uh, to atbalsta arī kompromisa grozījumi, proti šeit uh, kompromisa grozījumos ir paustas idejas par to, ka finanšu darījumu nodokļiem būtu jāaptver visi tirgi, uh, produkti un tirgus dalībnieki un tā skaitā arī pensiju fondi. Protams, šis ir ļoti politisks jautājums. Uh, Uh, līdztekus, protams, tehniskiem jautājumiem, pre, uh, jaut, diskusijām par to, kas ir īstenojams un kas ne. Un es gribu norādīt kolēģi, ka finanšu darījumu nodoklis var kļūt par ļoti pozitīvu elementu, lai samierinātu Eiropas tautas ar Eiropas ideju. Tas ir simbolisks solis, vairāk nekā simbolisks solis, jo, protams, mēs gūstam reālus ieņēmumus un gatavojoties uh, Eiropas uh, parlamenta vēlēšanām, kas būs grūtas, uh, tīpaši Eiropas aizstāvjiem. Tātad šo e, vēlēšanu priekšvakarā būtu ļoti žēl, ja Eiropas parlaments un Eiropas Savienība uh, nosūtītu signālu, ka tā atsakās no šīs cīņas, ko esam jau īstenojuši vairākas desmitgades. Un uh, Noslēgumā par pašu resursiem un par to, ka šī nodokļa ieņēmumi būtu uh, jānovirza kā pašu resursi Eiropas Savienības budžetā papildus dalību valstu iemaksām, nevis aizstājot dalību valstu iemaksas. Mēs esam iesnieguši grozījumu, kas sasaucas ar Karasa kunga grozījumu, un mums, mūs tas priecē. Tātad mēs uzskatām, ka šis mērķis ir jāsaglabā. Es dzirdēju Karas kunga teikto, viņš ierosināja noteikti konkrētu procentu, kas būtu jānovirz pašu resursiem, par to mēs varam diskutēt vēl. Jā, Padimāts kundze, jūs principā atbalstat šādu ierosinājumu, bet uzskatāt, ka tas ir grūti īstenojams. Šeit ir runa par mūsu parlamenta konsekventu rīcību. Mēs nevaram no vienas puses cīnīties par Eiropas Savienības budžetu pieaugumu, un no otras puses, kad mūsu rīcībā parādās jauni resursi un pamatoti resursi, atkal spērt soli atpakaļ un uh, šos resursus neizmantot. Un tādēļ mēs vēlamies uh, precizēt uh, šos formulējumus un tajos saglabāt uh, uh, ideju par to, ka šis darījuma nodoklis kļūst par pašu resursiem Eiropas Savienībā. Paldies, Meseka kungs. Un tagad vārds Stašeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi kad es klausos šajās debatēs par finanšu darījumu nodokli, uh, ir interesanti sekot eh, šo debašu attīstībai un attieksmes attīstībai šā nodokļa sakarā. Eiropa, Eiropas konservatīvo un reformistu grupa eh, tātad uzskata, ka mūsu nostāja pret FDN nav mainījusies, mēs esam pret šo priekšlikumu, balstoties uz pamatprincipiem un um, apsvērumiem, un mēs uzskatām, ka nav iespējams mums atkāpties no šīs nostājas. Esmu iepazinies uzmanīgi ar šiem gandrīz 150 grozījumiem un esmu sadalījis savus komentārus divās daļās. Pirmā daļa ir uh, iemesli, uh, kuru dēļ mēs varam atbalstīt dažus grozījumus, un otrā grupā ir iemesli, kuru dēļ uh, citus grozījumus mēs vēlamies noraidīt. Tātad sākšu ar tiem jautājumiem, kuros mēs piekrītam mēs atbalstām 21., 22., 23., 24. grozījumu. Tie ir grozījumi, kuri ierosina noraidīt šo priekšlikumu kopumā, un mūsu nostāja ir tieši tāda pati attiecībā uz uh, visu šo priekšlikumu. Mēs atbalstam visus tos grozījumus, kuri brīdina par uh, negatīvu ekstrateritoriālu ietekmi, kas uh, būs FDN ieviešanai. No mana viedokļa uh, tā, tā ir viena no galvenajām vājajām vietām šajā projektā. Treškārt mēs piekrītam viedoklim, ka Eiropas komisijai ir jāveic visaptverošs ietekmes novērtējums un ir uh, jāizvērtē izmaksas un ieguvumi, kā tas ir darāms, jebkuras pastiprinātas sadarbības gadījumā starp dalību valstīm. Un jāņem vērā, kā šis projekts ietekmēs tās dalību valstis, kas nepiedalās. Un pēdējais grozījumu mm, kopums, ko mēs varētu atbalstīt mēs atbalstām uh, visus tos grozījumus, kuri aicina komisiju skaidri pierādīt, ka FDN ieviešana nekropļos iekšējā tirgus darbību un sociālo un teritoriālo kohēziju. Tagad iemesli, kuru dēļ mēs ad, eh, eh, virkni grozījumu noraidām. Tātad mēs esam pret visiem tiem grozījumiem, kuros ir teikts, ka FDN ir eh, ekonomikas izaugsmes stimulēju, stimulācijas instruments. Mēs uzskatām, ka pagātnes pieredze liecina par to, ka šī nodokļa ieviešanai būs negatīva ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību. Mēs esam pret visiem tiem grozījumiem, kuri uh, uzskata, ka FDN būs, vien, būs daļa no Eiropas Savienības pašu resursiem. Un es jau runāju par uh, šiem, uh, šīm vājajām vietām uh, iepriekš savā runā. Un mēs esam arī pret tiem grozījumiem, kuros ir runa par FDN ieviešanas Uh, pozitīvo ietekmi. Un turklāt mēs uzskatām, ka finanšu darījumu nodoklis, kā globāls nodoklis, ir absolūti nerealizējams G20 līmenī. Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, Strežeka kungs un tagad Matijas kundze runās uh, Goe vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Par to, nu, ko mēs tā dzirdējam, dažādie viedokļi. Un tad iepratiem mēs eh, sociālais, protams, pilnībā atbalstām finanšu darījumu nodokli. Jā, nu tas jau viss ir novēloti, un tas ir arī ļoti ierobežots nodoklis šobrīd. Tomēr salīdzinot ar to, ko sacīja nu pat kolēģi, mēs nedrīkstam aizmirst, ka šī vēsture jau ir zināma. Mēs taču ļoti labi atceramies, kā notika krīze un kāds viss eh, veidojās un par ko, kas par to tieši bija atbildīgs. Līdz ar to finanšu darījumu nodoklis, tā ieviešana nedrīkst vēl pasliktināt krīzi. Mm, šobrīd mēs gan redzam, ka tieši tas notiek. Tādēļ mums ir jādefinē precīzi pasākumi, uh, kas ļauj arī šo sarežģīto situāciju tomēr mm, attiecīgi ņemt vērā. Ja mēs neko nedarītu, sanāk, ka viss turpinās pa vecam, nekāds intervents, nekādi noteikumi un nekas arī neuzlabojas. Krīzes situācija vēl pasliktinās. Tādēļ šis jautājums ir politisks. Mums ir jāpieņem politisks lēmums. Bet, nu, es baidos, ka šis nodoklis tā jau nāk novēloti. nu, lielākā grupas daļa, protams, mēs tā atbalstām. Un ir zināms atšķirības citām politiskām grupām, bet tomēr parlamentu vairākums mēs atbalstām šo nodokli. Mēs varam runāt tālāk par šīm atšķirībām. Sāksim ar tām pēc kārtas. Atšķirīgais skatījums varbūt. Nu, nedrīkst būt zemāka likme par 0,1% nu vai nu 0,1 vai 0,01%, un tā ir milzīga atšķirība. Tad, kur mēs no, nosakam šeit arī ieguldījumiem vai arī pakārtotiem ieguldījumiem, nu, es domāju, ka mēs varētu panākt vienošanos attiecīgi dažādu likumu piemērošanu attiecīgi dažādiem produktiem. es arī varētu, tomēr, vēlētos, lai referentārs saka, ka nu, mēs nenosakam tik daudzus izņēmumus. Mums jānosaka tomēr šis nodoklis, piemēram, gandrīz visiem. Jā, ir arī spekulatīvās transakcijas un darījumi. Nu, kādā veidā jūs mēģināt to nodalīt? Ja jau tie spekulatīvie tirgi, tad visiem spekulatīviem un, un darījumiem ir jāpiemēro šis nodoklis. Es saprotu, ka mēs tiešām mēģinām šeit kaut kādā veidā sadalīt lietas, kas nemaz nav īsti nodalāms. Visu šos darījumu nodokli mums tomēr ir jāpiemēro visiem finanšu darījumiem, spekulatīviem darījumiem. Tālāk par to, vai šie ieņēmumi no nodokļa ir novirzām tieši Eiropas budžetam Nu, lai arī kāda būtu padomas nostāja, mēs kā parlaments taču varam pateikt savu pozīciju nostāju. Mums arī jānosaka, kāda ir kopīgā parlamenta nostāja. Nu, mēs nevaram, ja panākt spēcīgāku, lielāku budžetu 2014 līdz 2020 eh, gadām finanšu o, eh, ietvarā, arī papildus līdzekļiem no finanšu ieņēmumu darījumu nodokļa, vienlaikus samazinot dalību valstu iemaksas. Tas varētu būt pat 130 miljardi eiro gadā. Un tas tad ideāli, tas varētu nosekt vēl šos um, zaudējumus, ko ir radījusi krīze. Līdz ar to tas varētu kalpot gan darba vietu radīšanas ieņēmumi, gan arī papildus resursi, gan arī sociālajā jautājumu risināšanai. Tas būtu ideāls risinājums. Tālāk par kopīgiem pasākumiem. Mums ir jāizveido kopīgi pasākumi, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanos ar nodokļiem. Līdz ar to es nevaru atbalstīt atsevišķo dalībvalstu nostājas, ka viņas it kā vienpusēji uh, mm, izsludina kādus konkrētus pasākumus, lai izvairītos un apkarot nodokļu nemaksāšanu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka ja nebūs šeit vienots Eiropas nostājas, tad daudz ko arī nepanāksim. Te ir jābūt Eiropas līmeņa e, rīcībai. Mums jābūt vienotiem. Ja mēs visu atstāsim dalību valstu ziņā, nu, tad daudz ko nesagaidīsim tad jau tas ir viss tas pats, kas ir līdz šim spēkā. Un krāpšanās nodokļiem, izvairīšanās nodokļu maksāšanas, viss turpināsies kā līdz šim. Pagājušo nedēļu bija samits. Tieši tur runāja par uh, konkrētiem pasākumiem, kā dalībvalsts var cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Nu, viņi pārunāja, nekas jau nenotika. Un es domāju, ka mm, šādā ziņā te tomēr ir ļoti svarīgi panākt vienot nostāju. Nu, katrā ziņā es absolūti lielākos, lielākos jautājumos atbalstu referenti. Paldies, tālāk vārds. Gozes kungs, Lulings kundze, Klimts kungs, Ferēras kungs uh, un tālāk citi arī. Nu, lūdzu, klāts kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Gozes kungs. Godātie kolēģi, vispirms gribu teikt, ka es atbalstu Otmāra Karas teikto par principiem un par tehniskiem jautājumiem. Bet mums arī šodien sev ir jāuzdod jautājums eh, kā to eh, patiesībā mēs eh, neatsakāmies no finanšu darījumu nodokļu, mēs tikai reāli izvērtējam situāciju. Ja tiek ieviests nodoklis, tad tas nav ne romantikas, ne morāls jautājums. Es vienmēr esmu brīz pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un nodokļu mērķis ir piešķirt valstīm un uh, uh valsts sektoram līdzekļus, lai sektu izdevumus. Tādēļ ir jābūt realistiem un pragmātiķiem un mēs tagad paraugoties uz skaitļiem, uz sekām, tad konstatējam, ka ir virkne elementu, ko nebija paredzējusi ne komisija, ne citi, eh, sākot eh, izstrādāt šā nodokļa principu. Runa bija par taisnīgumu, Eh, šeit ir gan runa par morāli, gan par eh, līdzekļiem. Tas būtu nodoklis ar nelielu likmi, kas dotu lielus eh, ienākumus, un principā mums tas likās atbalstāms priekšlikums. Bet ja mēs tagad paskatāmies detaļās, kas notiek un kur mēs nonāksim, uh, Es esmu pret tādiem soda nodokļiem. Finanšu sektors ir radījis krīzi, tas tagad jāsoda. Uh, to es neatbalstu. Jā, protams, ir uh, uzlabojumi veicami šai nozarē, bet sodīt nevajag. Otrakārt ir šī himēra pašu resursi. Patiesībā neviena valsts nevēlas šādus pašu resursus piešķirt Eiropas Savienībai. Visas valsts vēlas gūt vienkārši papildu resursus savos budžetos, un ja kaut kas nonāks Eiropas Savienības budžetā, tad tas tiks uh, darīts uz Uh, nacionālo iemaksu rēķina, un līdz ar to kopumā Eiropas Savienības budžetā nekas nemainīsies. Tāpēc būtu jādomā par to, lai šim nodoklim nebūtu negatīva ietekme uz ekonomiku, jo ja šis nodoklis pamazām izputina mūsu ekonomisko aktivitāti, tad samazināsies nodokļu bāze, un ja pazūd, ja pazūd šī nodokļu bāze, tad tas ir absolūti negatīvs šā nodokļa efekts. Un tādēļ mēs šodien parlamentā meklējam pieņemamu apmierinošu kompromisu. Protams, daudz kas vēl ir darāms, bet tai pašā laikā tiem, kas kritizē šo nodokli, es uh, pagājušajā plenārsēdē arī teica, ka, protams, ka nodokļu maksātāji vēlas maksāt pēc iespējas mazākus nodokļus un valsts iestādēm jāraugās uh, uz to, lai nebūtu iespējams izvairīties no nodokļu maksāšanas. Bet uh, tā tad mums ir jādomā, uh, lai gan tie kritiķi, gan atbalstītāji balstītos uz reāliem faktiem, nevis uz tukšiem vārtiem. Tātad mums ir nepieciešami pierādījumi tam, ka šis nodoklis varētu radīt negatīvu ietekmi. Uh, Protams, tā, par tiem tiek runāts, bet uh, nav nekādu reālu aprēķinu konkrētu skaitļu. Šobrīd mēs tikai jūtam tādu nevēlēšanos sniegt mums konkrētus aprēķinus, un ja šādi aprēķini mums netiek iesniegti, tad mēs nevarēsim atbalstīt nepamatotu nostāju. Tādēļ es domāju, ka mums vēl daudz kas ir jādara. Protams, ar mums tikai konsultēja šajā gadījumā, bet tas jau nenozīmē, ka mums jāsaka neskādas muļķības. Un, protams, dalību valstis pieņems galīgo lēmumu, bet mums ir jāvirza šīs debatas tādā veidā, lai tās būtu saprotams pilsoņiem, lai tās būtu godīgas pret ekonomiku, nodrošinātu ilgspējīgu ekonomikas attīstību un lai uh, šī nodokļa ieviešana nenovestu pie nodokļu bāzes samazināšanās, jo uzņēmumi pārcelsies uz citurieni. Paldies, Gozes kungs! Tagad vārds Lulings kundzei. Lūdzu, Astrid Lulinga. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es konstatēju ar lielu prieku, ka mūsu diskusijās šodien izskan lielāks realisms. Es, protams, labi zinu, ka šobrīd mēs vairs nerunājam teoretiskā līmenī par šāda finanšu darījuma nodokļa ieviešanu. Mēs jau esam nonākuši pie reāliem priekšlikumiem, bet es gribu tomēr atkārtot vispārējos komentārus par to, ka FDN katru dienu šķiet saskaras ar jauniem šķēršļiem un tā varbūt nav nekāda sagadīšanās. Pat ja mēs atbalstām šādu nodokļa ieviešanu, tomēr būtu jāatzīst grūtību pastāvēšanu. Nevajag noliegt šādas grūtības, nevajag aizvērt acis, jo tā nav pareizā pieeja, tā mēs neko neatrisināsim. Problēma, kas ir saistīta ar šādu nodokli, kas būtu vērsts pret finanšu uh, sektora pārspīlējumiem, beigu beigās varētu novest pie tā, kā par visu maksās finanšu sektora klienti. Un, protams, būtu maldīgi domāt, ka uh, maksās uh, šie pakalpojums sniedzēji. Patiesība par visu samaksās pakalpojumu saņēmēji galu galā. Princips uh, par ekstrateritorialitāti. Arī šeit situācija daudz sarežģītāka nekā šķiet no pirmā skata. Un šeit tā kā tā ir tikai padziļināta sadarbība, tad uh, visām dalību valstīm būtu šie nodokļi jāiekasē, un šeit tiek noliektas grūtības, bet patiesībā būs liels grūtības šos nodokļus reāli iekasēt. Un um, juristi, manuprāt, uh, ir diezgan lielas šaubas pauduši par šo jautājumu, un apvienotā karaliste jau ir draudējusi vērsties Eiropas Savienības tiesā, un gan jau tā ir pamatoti argumenti, un tas nozīmē, ka mums jau vēl droši vien priekšā ir lieli pārsteigumi gaidāmi. Es, eh, kaut arī man bija zinām iebildumi pret šo nodokli, es nebiju principā pret šo nodokli, bet gan pret tā ieviešanas veidu, un esmu sagatavojis atbilstošus grozījumus un jautājums par pensiju fondiem. Un man prieks dzirdēt, ka arī daudzi citi kolēģi ir iesnieguši līdzīgus grozījumus par pensiju fondiem un investīciju fondiem Man tā ir sarkanā līnija, un arī citiem kolēģiem tā ir sarkanā līnija. Ja pensiju fondi un investīciju fondi netiek izslēgti no nodokļa aptvēruma, tad es nevarēšu balsot par šo dokumentu. Tie, ka, tiem, kas nezina, es gribu teikt, ka pensiju fondi un investīciju fondi būs eh, lielie zaudētāji, ja tiks ievies finanšu darījumu nodoklis, un tas pat varētu visus šos eh, monetāros eh, fondus lik, iznīcināt vai smagi ietekmēt. Bet komisija ideoloģisku apsvērumu dēļ, diemžēl, nekad nav vēlējusies uh, atzīt to, ka fondu aplikšana ar nodokli kaskādas veidā būtu iznīcinošs trieciens šai industrijai. Tas nozīmē, ja šo 0,1% nodokli uzliek 15 līdz 30 reizes, tad šīs nodokļa likme kļūst. Um, prohibitīva, un es nesaprotu, kāpēc komisija nevēlas to atzīt. Turklāt mēs uh, vēršamies pret instrumentiem, kas veido uzkrājumus un darbojas kā stabilizators finanšu tirgu. Un eh, runājot par PVKU, tie jau tā ir lieliski regulēti patērētāju interesēs. Ja jūs vēlties, lai šie fondi pārceļas uz Singapūru, nu labi, varbūt tā, tā būs labāk. Protams, šeit runāts ir par nodokli, kuras mērķis ir apkarot spekulāciju, bet galu galā iznāks tā, ka cietēji būs fondi, kas veido uz, ilgtermiņu uzkrājumus. Un es tiešām nesaprotu, kā, kāda loģika noved pie uh, pie komisijas uh, atbalstītiem secinājumiem. Esmu dzirdējusi jau virkni kolēģu, kuri arī domā tāpat kā es. Un, manuprāt, šis jautājums ir izšķiroši svarīgs, un mēs nevaram uh, tikt uh, no tā vaļā bez padziļinātas analīzes. Eh, referenti teica, ka mēs esam jau tuvu kompromisam. Man gan šāds uh, viedoklis šķiet pārāk optimistisks. Es arī neesmu vēl redzējuši šos kompromisu grozījumus. Šķiet, ka ēnu referenti varbūt tos ir redzējuši. Mums ir jārunā vēl mūsu grupā. Uh, par uh, šiem kompromisiem. Es iestājos par saprātīgu kompromisu, bet tas, ko līdz šim esmu dzirdējusi no referentes, mani nepārliecina. Paldies, Lalīgas kundze. Alskundze. Paldies priekšstādātājiem. Es redzu, ka te no komisijas Bergman kungs. Un es apbrīnoju viņa pacietību un ideālismu, jo gal galā viņš ir izplatījis eh, šo priekšlikumu, kas arī bijis vispār izējas punkts eh, šitām mūsu diskusijām. Tas ir ļoti tagad atšķirīgs no tā, par ko mēs tagad runājam. Viņš ir tiešām veids tādu drosmīgu soli un piedāvājis savu priekšlikumu, ko, ja reāli mēs būtu arī ieviesuši, tad tam būtu arī reāli tāda globāla ietekme. Mēs savukārt šodien parunājam jau tādu priekšlikumu ļoti atšķaidīts un kas īstenībā ļoti tālu saistīts ar sākotnējo. Un man pat ir pārsteigums, ka Bergman kungs vēl ar vienu tomēr ieroč šeit. Jebkurš nodoklis ir vērsts uz divu mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, tas ir um, tieši uh, finanšu tā kā nu regulēšana, un otrkārt, tas ir iekasēt krēls naudu valsts kasēm Un sākotnēji, protams, arī tāds bija plānots. Bet man liekas, ka mēs atsakāmies no šī regulātorās funkcijas. Un tagad ir jautājums tikai par to, cik daudz mēs vēl, kā maksimāli varam iekasēt papildus ieņēmumus valsts kasē. Un tās 11 valstis, nu, it kā ir gatavas, kas saka, ka esam gatavi darīt. Nu, vienīgais elements, kas īstenībā šobrīd arī ir. Uh, maldīgi būtu domāt, ka par to maksātu tikai finanšu tirgi. Galu galā maksās absolūti viss arī gala patērētāji. Tas skaidri jāapsaka. Arī 11 valstis nemaz jau nav tik viensprāts par to, ko viņi vēlas un kādā veidā to sasniegt. Paskatīsimies reāls konkrēts piemērs. 11 finanšu ministri apspriež e, šo nodokli. Nīderlands norāda, pensijas fondus jāatbrīvo. Luksemburga saka, ucits vai OGAF, vai nalga, kā nu tas OBSM, arī neiekļaujam. Vāciju, saka, arī papildu pensijas e, svītrojam. Um, Francija, kas jau ieviesa uh, savu nodoklī, saka, ka mēs nevēlamies papildus vēl lietas te. Tātad jau sanāk ir milzīgs tādā atšķirība e, izpratne par to, ko tad mēs saprotam ar šo finansējumu nodokli 11 valsts starpā. Bergman kungs savukārt bija sākotnēji to ļoti precīzi definējis, tas tagad ir atšķaidīts un ļoti grozīts. Katrai dalībvalstē ir sava izpratne par to. Turklāt, nemaz nav vienprātības par to, ja nu vispār kaut ko iekasētu, kas tad notiks ar šiem papildus ieņēmumiem? Dalībvalsts jau rēķina to kā papildus budžeta ieņēmums, piemēram, mans valsts finanšu ministrija, ko es dzirdu, jau rēķinās ar diviem miljardiem. Jau ierakstījuši tā kā iespējamos turpmākos nākotnes ieņēmumus. Citiem droši vien ļoti līdzīgi. Citi atkal saka, ka tas ir tā kā nu, vispārējais Eiropas Savienības budžets, bet vienlaikus līdz ar to samazinām nacionālās ieņa, iemaksas un tā tālāk. Nav vienprātības par to, kas tad īsti notiks ar šiem ieņēmumiem. Nu, man būtu tāda hipotēze, ka vispār šis nodoklis nekad netiks pieņemts. Nu, lai kā mēs arī par to debatētu, gal galā jūs redzēsiet, nekas tur nesanāks. 11 dalībvalsts beigās vienosies, un es nesauku, ka tas būs it kā varbūt kaut kā tā dīvaini, varbūt atsevišķie atlikumi, kaut kāda akciju darījuma, varbūt tiks aplikt un tam līdzīgi, bet nekas no tā sākotnēja uzstādījuma nekas vairs nepaliks pāri. Un es arī uzskatu, ka šāds arī konkurenci kropļojošs nodoklis nemaz nav jākpelns. Līdz ar to es mēģinātu tagad drīzāk ierosināt. Sāksim varbūt pakāpeniski. Sāksim ar tādām lietām, ko īstenībā arī 27 un pavisam drīz jau 28 visām dalībvalstīm būtu pieņemams. Varbūt kaut kāds arī tāds vienkāršs pamat nodeva, kas būtu tomēr visiem pieņemams. Un tad pēc 3-4 gadiem tad runā par lielākiem nodokļiem. bet savādāk es baidos, tas viss ir jau ieprogrammēts uz izgāšanos. Paldies, tālāk vārds Smitkungam. Paldies. Es domāju, tie, kas saka, ka es jau jums tā teicu, nu man nepatīk šādi komentāri. Bet nu, man pašam šoreiz tā gandrīz vai jāsaka. Nu, ļoti negribīgi, bet tā šoreiz sanāk. Jo līdz, ko jūs iedziļināties detaļās, tā tur skaidrs viss kļūst. Tas, ko teica Valts Klints. Viņš vēlas, lai šis Bergmana ierosinājums, viņa piedāvātais nodoklis būtu tāds, bet tagad mūsu apspriežamais variants nebūtu pieņemams, un tāpat arī visi tie izņēmumi nav pieņemami. Nu, tad jau vispār, nu, ko mēs to runājam? Atsakamies no šīs idejas. Varbūt jāsāk visam no cita gala. Vispār šī ideja pār nodoklim, kādā veidā varam sekmēt izaugsmi Eiropā, nu, varbūt tā ir aplama. Un es vienmēr varu atskatīties uz dalībvalsts pieredzi, protams, un vienmēr teikt, nu, tās nav īsti salīdzināmas pieredzes. Nu, tā varētu teikt, bet tomēr Ir arī liels līdzības. Gido kungs jau norādījusi to, ka tie, kuri vispār nepiedalās šajā, tad tie varētu paklusēt. Vai vismaz nekliek tik skaļi. Nē, nu labi, jūs to, protams, pateicāt ļoti pieklājīgi, un es arī jūs nekritizēju. Bet šā gadījumā ja nu šīs 11 valstis, nu šis 11 klubs, ja viņi mēģina arī vēl kaut kādā veidā, protams, tādu pamācīt citas valsts, kuras tieši tas ietekmēs. Nu, šobrīd jau, protams, tas it kā nav īsti pieejams, iespējams. Un sanāk, ka jūs īsti nevarat ietekmēt citas valstis, kas nepiedalās šajā klubā. Un, Nu, tā būtu jābūt, vai ne? Tā kā īstenībā šis jautājums gan nemaz nav tik skaidri atbildēts arī, tad, nu, ārpus šīs cits valstis, kas neiekļaus klubā, kas notiek ar šīm teritorijām, tas nemaz nav izskatīts šobrīd. Tas tomēr ir nozīmīgs arguments tām valstīm, kas nepiedalās šajā 11 klubā un um, kopā savākot. Nu, tie jūs, kas gribat šo nodokli. Un tad vajadzētu saukt lietas vārdos un teikt, vai nu tie ir valsts ieņēmumi, vai politiskais simbolisms, vai kaut kas cits. Es piekrītu, ka finanšu tirgi ir jāregulē daudz striktāk. Es to varu arī atbalstīt, bet šāds nodoklis, nu, ja mēs vispār kaut ko gribam ieviest, tad tam ir jābūt efektīvam nodoklim. Un tas ir reāli arī jāizprot, ko tas nozīmē. Un nu, kā, protams, kā vienmēr, izšķiroši svarīgās ir detaļas. Un nu, es jums neteikšu, lai jums izdodas labu veiksmi, jo es pats balsošu pret. Bet, nu, vismaz tad lolēšu veiksmi referenti, jo viņa brīnišķīga sieviete. Muchas gracias, señor Smith. Tiene la palabra la señora. Paldies. Tālāk. Ferēras kundze. Paldies. Un nu, es vairs nesaprotu. Ir viena puse argumenti, kas saka, par visu būs tomēr jāmaksā gala patērētājiem. Un es to arī saprotu. Bet atcerieties, arī, ja runāt par produktiem, jūs tāpat runājat, jau maksā 23% kā PVN. Un tad eh, tikpat labi jūs arī pērkat kādu finanšu produktu, tad jūs arī maksāt nodokli. Labi, kā to uztver patērētāji un iedzīvotāji? Mazie video uzņēmumi maksā par daudz. Viņiem jau šobrīd jāmaksā pārāk daudz, kā nodevas valsts ieņēmumiem, papildināt arī nodevas jau kā Eiropas ieņēmumiem. Un ja mēs salīdzinām ar reālo ekonomiku, sanāk tā. Uh, Patērētāji par to visu maksā. Un tādēļ, ja viņi maksā, es domāju, arī finanšu tirgumu vajadzētu maksāt vairāk. Par izņēmumiem. Es nesaprotu par to, kāpēc tad, lai mēs atbrīvotu pensiju fondus. Pensiju fondi jau nav nekas tāds mazs un nenozīmīgs, tas ir milzīgs, noda, milzīgs bizness. Nu labi, viņi vēlas panākt šo izņēmumu tikai tāpēc, ka viņiem ir jāmaksā. 0,1% likme šis nodoklis sadām. Ja viņi turpina savus finanšu darījumus tik agresīvā veidā, tik riskantos veidos un tik uh, ārkārtīgi agresīvi, nu tad, protams, ka viņam nepatīk šis priekšlikums. Bet mēs tomēr uzskatām, ka tas ir pozitīva tendence, jo pensiju fondiem īstenībā būtu jāorientējas uz ilgtermiņu produktiem, nevis īstermiņu peļņu. Uh, un turklāt, ko viņi arī sekmē - valsts parāda veidošanos. Valsts parādi kļūst nekontrolējami ne jau tikai tādēļ, ka samazinās valsts ekonomikas, bet tikai tādēļ, ka tieši spekulātori tik eh, ārkārtīgi agresīvi rīkojās tieši arī uzpērkot valsts parādus un eh, arī īstermiņu vērtspapīrus. Un tieši tāpēc Eiropas centrālā banka spēja tikai arī ierobežot šādas darbības, uzsākot šīs ārējās eh, monetārās darbības. Jo īstenībā tieši spekulatori jau, kas, eh, spekulanti, kas eh, pārpērk valsts parāds, to visu sekmēja. Un tad viņam tādu piedāvāt izņēmumus. Tad jūs varat, protams, ir skatīt visus izņēmumus pēc kārtas. Tā arī darīsim. Konkrēti grozījumi. Jūs ļoti labi jau, kolēģi, zinat, ka mēs ļoti nopietni strādājam Un tad paskatieties, ko tad katra politiskā grupa piedāvā kā izņēmumu šim finansējumu nodoklim. Grupas iekšēnēs eh, naudas pārvedumi. Ja tur atbilst visiem sākotniem iespējamiem prasībām. Tāpat atpirkšanas līgumi, RIPO. Atsevišķi deputāti pieprasa jucits un uh, alternatīviem attīstības fondiem. Atsevišķi atkal deputāti pieprasa pensiju fondus vai arī atsevišķos nu, ieguldījumus ar nolūku izmaksāt pensijas. Tālāk nefinanšu institūciju atbrīvošana, UTIC tālāk, kas arī nodarbojas tirgū tālāk, izņēmums par maziem vidējiem uzņēmumiem. tālāk maziem vidiem uzņēmumiem un uzņēmumu filiāles, kas ir nodibinātas, reģistrētā dalībvalstī, bet darbojas valstī, kas nepiedalējās šajā pats, pats ciešākajā sadarbībā. Uzņēmumi, no, uzņēmumu nodarbināšanas kapitāls, tātad pašu kapitāla atbrīvošana. valsts parāda atbrīvošana. Atvasinātie produkti, kas saistīti ar valsts valūtu, privātie valūtas un valstu obligācijas un citas lietas. Nu, mēs tiešām nesaprotam. Kas tā ir par stratēģiju? Jūs vispār vēlaties, lai sanāk, kad FDT vairs, nu, FTN neko vairs neiekļautu? jūs te sanāk, ka visu atbrīvot, visu atbrīvot, un arī kas tad paliek? Jūs saprotat, ka mēs runājam par vienu un to pašu ar vienu? Jūs taču pārstāvat iedzīvotājus. Kā tad var sanākt, ka jūs pārstāvat iedzīvotājus, varat pieņemt šādu pozīciju, ar ko jūs paverat iespējas visos likumdošanas caurumus? Jo sakat, jā, vienmēr ir pamats to visu atbrīvot. Ja jūs, protams, nevēlaties saprast lietas kopsakarībās. nosauksim nu, lietas īstajos vārdos. Par Nīderlandi, piemēram, man bija tas ļoti nepatīkams pārsteigums. Nīderlanda nemaz nav 11 no dalībvalstīm, viņa nemaz neftgrasās pievienoties, un līdz ar to karaskungs. Sanākā, ja mēs tā noteiksim kā atbrīvām pensiju fondiem, tad Nīderlanda pievienosies? Es gan tā nedomāju. Jūs dzirdat, ko saka viņu finanšu ministrs. Viņš pavisam skaidri pateica jā, viņš saka, pensiju fondi ir galvenais iemesls, kāpēc viņi nepievienojas, bet viņš arī nesaka, ka ja pensiju fonds atbrīvo, tad viņš pievienosies. Tāds nav. Ja mēs vēlamies pateikt Eiropas parlamenta pozīciju, gal galā šī nav nekāda koplēmuma procedūra, tādēļ mums ir jāpasaka konkrēta, spēcīga parlamenta pozīcija. Mums nevajag te visu laiku te it kā atvērt mazos lodziņus, kas izrādīsies tā kā vispār atvērt pilnīgi vārti un sanāk, ka pilnīgi tukšs paliek šis priekšlikums. Paldies! Gracias, señora. Paldies, Ferēras kundze. Tālāk Gigalkungam vārds. Well, uh, first I would like to... Vispirms vēlētos pateikties Elīsai, jo viņa pateica daudz no tā, ko es vēlējos teikt. Viņa gan varbūt to pateica glītāk, nekā es to būtu varējis pateikt. Liels paldies! Un tādēļ es varbūt neiešu e, detalizēti iztirzāt visus priekšlikumus, bet man ir radies līdzīgs iespējas. Protams, ka mēs jau ilgu laiku zinājām, ka šis ir ļoti strīdīgs jautājums, pirms uh, e, Kens to vispār piedāvāja, un tāpēc e, Ramon nekļūsti nervos par to, ka esi liberālis un uh, esi par šo nodokli. Uh, jo, starp citu, Mēnārds Keins, tavas partijas biedrs, bija tas, kas to piedāvāja, un tas nav nekas slikts. Liberālisms e, tiek pārkāpts tad, kad jūs sākat uzskatīt, ka daži produkti ir apliekami ar nodokli, bet citi tiem ir jāpieļauj izņēmumi, jo tādā gadījumā jūs nenodrošināt vienādus uh, spēles notikums, noteikums, kas ir pamat uh, doma sociālā tirgus ekonomikā un atbilstoši regulētā tirgu. Mums bija gāra cīņa par šo mm, nodokli, un ir interesanti skatīties, kā iepriekšējie oponenti ir mainījuši stratēģiju. Es domāju, ka daži, kas ir sapratuši, ka uh, Nodoklis nemaz nav tik nejauka ideja. Ir daži, kas joprojām uzskata, ka viņi var apturēt šī nodokļa ieviešanu un mm, pasūtīt visādus tur gudrus pētījumus un publisks izteic, izteikums pret nodokli. Un tad ir trešā grupa, un tie ir visbīstamākie uz šo brīdi. Viņi ir sapratuši, ka ja jūs nevarat viņus sakaut, pievienojieties viņiem. Tātad pievienojamies klubam, kas atbalsta nodokli, bet cenšas to visādi apdraudēt ar izņēmumiem. Un tad ir vesels šis te saraksts ar izņēmiem, viena stratēģija. Otra stratēģija ir vilkt garumā visu šo intervenču procesu, un visbīstamākā prakse, vai visbīstamākie no visiem man šie tie, kas, nu, nav tādi skaidri savu interešu paudēju. Un vai ECB, kas sacīja, ka viņi ir principā pret šo nodokli, tagad saka, ka Viņi ir gatavi dot padomu šajā jomā. Es nezinu, vai jāprasa padoms tādiem cilvēkiem, kas neatbalsta jūsu projektu. Un tieši tādēļ es gribu teikt, ka tas ir plāns ledus un e, izņēmumiem tikai viens attaisnojums. Un proti, ja jūs nevarat apturēt izvairīšanos no nodokļiem, par kādu produktu, kur jūs apliekat ar nodokli, pat tādā gadījumā, ja jūs izmantojat visus uh, tiesiskos rīkus, kas ir jūsu rīcībā. Jo tikai tad, ja jūs nespējat apturēt izvairīšanos no nodokļiem, tad jūs varat nokļūt problēmās, kas ir saistīts ar tas atsmo Zviedrijas nodokli, un tad no tā ir jāizvairās. Un visi ar labu domu izteiktie priekšlikumu, piemēram, atstāt ārpusē investīciju fonds un pensiju fonds, jo tie ir uzkrājumi, ko veic cilvēks savam vecumdienam, bet tas viss ir nepārliecinoši, jo tas graus vienādu spēles noteikumu pieeju visiem. Un daļa no nodokļa, protams, beigās būs jāmaksā finanšu sistēmas lietotājiem. Tas ir tiesa un tas jau pats par sevi nav nemaz slikti, jo ne visi vienādā mērā izmanto īstermiņa uh, procesus finanšu sektorā. Un visbeidzot, par to, ko sacīja Ola Šmits. Es redzēju dažu kolēģu grozījumus par to, ka vajadzētu vispār noraidīt mūsu paziņojumu par priekšlikumu. Un, ja jūs lasat to kopā, attaisnojums un arī tas, ko to eliminēja, un to arī sacīja Gunārs Hokmārs un, Hokmārks un citi EPP kolēģi, es gribētu teikt, mani tas ļoti intriģēja, jo, lai noraidītu priekšlikumu, ņemot vērā, ka tā ir pastiprinātā sadarbības procedūra, Uh, to var attaisnot tād, ka, jū, ja jūs apgalvojat, ka tas ievērojami ietekmēs valstis, kuras nepiedalās projektā. Un ir interesanti, ka šie priekšlikumi nāk no deputātiem, kas nepiedēra pie uh, 11 kluba. Un tas tiešām var salauzt šo jau tā plāno ledu. Jūs zināt, mums bija garas debates par to, vai valstīm, kuras sadarbojas, Uh, vai šo valstu deputātiem būtu tāda paša teikšana, kā to nepie, ne, nepiedalošos valstu deputātiem. Nu, uh, likumīgi mums visiem ir vienādas tiesības. Nu, ir ap, apakškomiteja varbūt un ir atšķirīgas tiesības Eirozonā un ārpus Eirozonas, bet šāda pieeja vispār uh, apsāk apšaubīt atsevišķu postulātu leģitimitāti. Un Tieši tāpat kā padomē, pastāv briesmas, ka valstis, kurām nav pat nodoma eh, pievienoties, traucēs procesu. Un arī šeit mums agrāk vai vēlāk lūgs, kādēļ mēs šeit apspriežam lietas kopā, lai gan dažas valstis principā kopā ar partijām, ko tās pārstāv savās valstīs, vispār negatavojas šim nodoklim pievienoties. Es saprotu, ka tas nav uh, tiesisks arguments, ko es te pašlaik paužu, bet tas ir saistīts ar to, ko un kā mēs daram, lai nodrošinātu, ka šis parlaments uh, par spīti tam, ka ne visas valstis ir eiro do, eh, zo, zonā, mēs tomēr esam Eiropas parlaments. Un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kā mēs paskaidrojam savus argumentus. Šādus jautājumus eh, daudzi uzdod, un es, protams, saprotu, kāpēc tie tiek uzdot. Lielas paldies, Gīgolda kungs, Fērberkungs nākamais. Paldies! Nu, žēl, ka mans priekšlikums sociālistu grupas vārdā tagad tiek gandrīz vai izmests par abortu. Galgolā mēs taču vienojamies ar lielu vairākumu par to, ka mēs vēlamies finanšu darījumu nodokli ieviest. Un tad vēl šo visu priešlikumu tagad tikai piepildīt ar saturu. Tagad sanāk, ka visu laiku uh, mēs runājam tikai par to, ka, nu, varam iekasēt nodokli no pārmērīgām spekulācijām, bet uh, nu, tas, ko mēs dzirdam no attiecīgajiem, ir eh, nu, organizācijām un saka, ka atsevišķos atvisinātos produktus nemaz vairs neaplikt ar šo nodokli, ka viņi it kā nemaz nav saistīti ar spekulācijām. Vienlaiks tomēr vēlos norādīt, ka ir jānoraida šāda iespēja, ka nu, tad, eh, šos atvesinātos produktus aplikto nodokli. Tā kā šīs nu, pozīcija man nav saprotama. Manuprāt, mans grozījums ir ļoti svarīgs. Tur mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu. Tur, kur mēs runājam kā Eiropas uh, ražotāji, vēlamies arī saglabāt savas stingrās pozīcijas. Viņš krāts mīrā mikrorūmu. Mikro out. Ich probiere es weiter. Mēģināšu tālāk. Um, mēs vēlamies saglabāt tomēr šo ražošanas vērtību ķēdē arī Eiropā. Tādēļ es tomēr vēršos pie visiem godātiem kolēģiem, arī sociālistiem. Tātad to, par ko mēs esam vienojušies, tad to tomēr arī ievērot šeit m, mm, sarunās par finanšu darījumu nodokli. Tas, ko sacīja uh, eh, Gvidokungs, ja Eiropas Savienība veidojas tā kā no atsevišķiem elementiem, nu mēs kā parlaments Eiropas ekonomikas lietu komiteju pārstāvam, pārstāvam visu Eiropu kopumā. Pavisam drīz jau 28 dalībvalstis. Mums ir arī Eiropas fiskālā pakta valstis, tas ir 205 valstis, tad tālāk sako Eirozonas valstis 17, un tad visbeidzot šīs valstis, kas ir gatavas ieviest uh, finanšu darījumu nodokli 11. tomēr katru reizi, ka mēs esam 27 dalībvalsts, mēs tomēr esam kā vienots Eiropas parlaments, un sanāk, ka līdz mums ļoti vāja, kā vienota pozīcija. Tas nozīmē to, ka arvien sarežģītāk mums kļūst izpildīt savu uzdevumu, savu vienoto pozīciju, nostāju 27 dalībvalstu vārdā paust, jo sanāk, ka mēs katru reizi tad uzstājamies tikai atsevišķu grupu vārdā, šo valstu grupu vārdā. Uh, Tas ir pārāk sarežģīts sāt uzdevums. Un ja tās dalībvalsts, kas ir pateikušas ļoti skaidru un nepārprotam, ka viņas negrasās pievienoties 11 valstu klubam, nu tas skaidrs, ka viņas arī nepievienosies šeit deputāti Eiropas parlamenta pozīcijai. Bet vienlaiks tomēr ir jāpasaka tā. Labi, jūs nepievienojaties, vismaz neļaujat, nekavējat, eh, netraucējat tad citām 11 dalībvalstīm strādāt. Bet nu, tā sanāk neiespējamā pozīcija, jo mums kā Eiropas parlamentam būtu jāizveido vienota pozīcija, kas kļūst par skaidru nostāju šajā jautājumā. Un ja mēs to nespēsim izdarīt, tad nākotnē mums vispār nebūs nekāda uzticamības kredīta. Uh, Eiropas dažādāja reģioni, kas piedzīvo ļoti smagi arī daudz krīzi, mēs saprotam, ka, protams, tie, kas ļoti iedzinās Eiropas lietās, viņi kā saprot šīs pozīcijas, bet Eiropas iedzīvot nekādu nevar to saprast. Paldies. Man visbeidzot Langenkungs. Škan, uh, Izteikšos pavisam īsi. Svarīgi argumenti jau ir izskanējuši. Es vēlos tieši runāt par izņēmumu, kur mēs runājam par precīzi šeit atsevišķiem izņēmumiem, ko atsevišķam uz atlasinātajiem produktiem, kas niekļaus kopējā darījuma uzskaitēm. Nu, mēs Eiropas parlamentā piedāvājam konkrētos izņēmumus katru reizi, kad mēs arī refin, mēģinām definēt, kas ir banka, kas ir arī e, valūtas atvasinātie produkti, Un ja mēs katru reizi mēģinām noteikt atsevišķus izņēmumus, tad, nu, tad mēs nonākam absurdā situācijā. Man ir diezgan lieli aprēķini par to, ka tas varētu radīt papildus miljardu izmaksas uzņēmumiem. Un tas nozīmē, par to ir vienojušies arī e, valdības, tātad, kur mēs runājam par to, ka risku apdrošināšana nav nekāda spekulātīva darbība, un to nevarētu uzskaitīt. Un tādēļ sociālistu koordinātore cienītā kolēģe, vajadzētu tomēr ņemt to vērā. Ja mēs vēl atbalstīsim finanšu darījumu nodokli, tad tomēr ir jābūt tādiem saprātīgiem izņēmumiem. To es vēlos skaidri pateikt. Tad, kur mēs runājam arī par šiem market makers, arī, arī privātiem ieguldījumiem, finanšu institūciju, finanšu pensiju fondi un tāpat arī naudas un vērtspapīru darījumi. Tiem ir jābūt konkrētiem aizņēmumiem, un es aicinu, ka parlamentu otra puse ir gatava tomēr uzklausīt mūsu argumentāciju. Sādāk šajās atzinums nekad neraudzīs dienas gaismu. Lielas paldies Langen kungam, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim eh, Bernan kungam, Digi Taksud direktoram, bet tikai uz trim minūtēm, jo mēs jau esam nedaudz iekuvējuši, un mums ir jāizskata vēl viens darbkārtības punkts, un pulksten piecos komitejā ieradīsies Barniekungs, tā kā lūdzu, ja jūs varētu iekļauties trīs minūtēs, būtu ļoti jauki. Lielas paldies, ka devāties pie man uzstāties, centīšos darīt visu, ko varu, bet es to nesolu. Šeit jautājums ir par to, kādu politisko vēstījumu šī komiteja un parlaments vēlas paust. Vai jūs vēlaties paust tādu viedokli, ka ir jābūt FDN? Un, ja jūs sakat, ka tas ir vērsts uz eh, ieņēm, ieņēmumiem, nu taču šie visi daudzie izņēmumi eh, nedos nekādu labumu un jo vairāk eh, kāds nosaka izņēmums, jo dārgāk tas maksās pārējiem, ja vien jūs nevēlaties īpaši samazināt ieņēmums. Un ja jūs vairāk jūs gribat izņēmums, jo grūtāk kļūst arī iekasēt nodokļus un vairāk notiks izvairīšanās no nodokļiem un tiks atvērts iespējas eh, arvien lielāks izvairīties no nodokļiem. Un visbeidzot, šis ir nodoklis, kas finanšu tirgos finanšu institūcijām apliek ar nodokli darījums. Un arī neformālais banku sektors te ir iesaistīts, un tie ir arī apdrošināšanas fondi un PVKIU un tā tālāk un tā tālāk. Un es vēlētos atgriezties varbūt pie trīs vai četriem izņēmumiem, ko jūs paredzat. Piemēram, jautājums par tirgus uzturēšanu, tirgus uzturēšanas darbībām. Es tā saprotu, ka tirgus uh, uzturētājs jūs gatavojaties paredzēt kā izņēmumu, jo tas varētu jau nu, traucēt procesu, bet cilvēki parasti aizmirst desmit divi panta normas kur ir runa par tiem, kas darbojas citu finanšu institūciju vārdā. Un līdz ar to uzņēmēju tirgotājiem un tātad tirgus līderiem un um, tirgus uzturētājiem nebūtu pamatojami dot nekādus izņēmumus. Un tālāk. Daži teica, ka ir pret FDN tādēļ, ka tā nāk par labu tiem, kas nedarb, negatavojas uh, darbo, tur piedalīties, un sliktiem, kas gatavojas piedalīties. Uh, Nu tā tad šeit vajadzētu būt kaut kādai skaidrībai, kam tad tas nāk par labu un kam nē. Tālāk izņēmumi vai pamatojums ka tās ir aktivitātes, kas ir jāatbalsta, un tās tiek atbalstīts arī citās regulās, un tāpēc būtu jāatbalsta šeit, man liekas, tā loģika eh, arī īsti neiztur kritiku, jo galu galā daudz no šiem produktiem, kā piemēram pensiju fondi, viņiem jau ir uh, privileģēta pieeja kapitāla tirgiem daudzās dalību valstīs, ir piešķirtas eh, privilēģijas, piemēram, nodokļu eh, atlaidēs un tā tālāk, un tam visam ir kumulatīvs efekts. Un, Tātad, eh, kad jūs, piemēram, piešķīrat kādu šādas privilēģijas, tas nenozīmē, ka arī FDN jomā šādas privilēģijas būtu pieļaujamas. Un visbeidzot, nevienmēr viss ir melns un balts, piemēram, nodoklis vai nodokļu atlaides, kā to minēja jau Podimatas kundze, tad, kad viņi runāja par uh, atpirkšanas līgumiem un arī PVKU, nevis tādā veidā, ka to uh, traktē komisija. Šis ir interesants ziņojums, protams, mēs to pētīsim. Un visbeidzot, nevajadzētu aizmirst, lai gan Klimta kungs to apstī, apstrīd Galu galā tie, kas ļoti aktīvi darbojas un bieži eh, darbojas, viņiem ir jāmaksā vairāk nodokļu. Un tas attiec uz lielajiem uh, no, tātad darījumu veicējiem, kā Merrill Lynch un tā tālāk, bet savukārt mazajām bankām, kooperatīvām bankām būtu jāmaksā šajā nodoklī daudz mazāk, jo viņi nenodarbojas tik mm, daudz ar. Um, tūlītējiem darījumiem. Nu, tālāk eh, visādi pārvaldības eh, izdevumi un citi izdevumi. Nu, tur arī varbūt eh, kādam būs jāmaksā vairāk nodu, arī pensiju fondiem varbūt jūs sakat, ka būs jāmaksā vairāk nekā citiem, bet ja jūs paredzēsiet izņēmums, tad nebūs šis stimulējošā efekta, kas jau pamatos ir iestrādāts finanšu darījumos. Paldies! Un beidzot, Podimātas kundzei vārds. Thank you, Chair. Uh, it's impossible for me to deal. Uh, Nu, es, protams, ka nevaru atbildēt katram un uh, katram, kas uzstājās, jo mums jau tā vairs nav laika. Bet vispirms vēlētos pateikties ēnu referentiem un par viņu atbalstu un ieguldījumu un komentāriem. Nākošais punkts, ko es vēlētos minēt, ir vai ietai pašā virzienā, kā Gīgolda kunga uzstāšanās man šķiet visai savādi. Ka tie, kas ir pret FDN, kā galveno argumentu iepriekšējās diskusijās izmantoja argumentu, kāpēc mēs nerunājam par nodokli visām 27 dalībvalstīm. Bet šis nodoklis bija ļoti slikti izstrādāts, un tas būtu novedis pie uh, plašām iespējām izvairīties no šī nodokļa. Un tagad šie paši cilvēki apgalvo, ka līdz tā kā šis nodoklis ir tik labi izstrādāts, tad tas būs kodīgs. un tāpēc es atkārtoju savu nostāju. Pilnīgi atklāti. Un esmu gatava uh, tikt galā ar juridiskām, juridiska rakstura bažām uh, un nevēlamiem uh, negatīviem, negatīvām sakām, ko varētu radīt ar dēļ ieviešanu. Jebkurā gadījumā parlaments atvērs logu dažāda veida uh, izņēmumiem, un tās galu galā sagraus kopējo stratēģiju, kuru mēs aizstāvējam jau no paša sākuma. Tātad prāšu FDN uh, eh, aptvērumu, visas finanšu institūcijas, darījumus, produktus. Un es uzskatu, ka Šajā gadījumā Zviedrijas eh, nodoklis ir izgāzies ar nelielu aptvērumu un plašu un li, augstu likmi. Tāpēc mums vajadzētu mācīties no tām eh, kļūdām un neveiksmēm, kas ir eh, notikušas Zviedrijā ņemot vērā dažādu veidu izņēmumus eh, par atpirkšanas līgumiem, par repo, es eh, apsveicu komisijas komentāru par to, ka uh, po komisija apskat, izskatīs šo piedāvājumu par zemāku likmi 0,01% īstermiņa repo. Uh, Eh, un es domāju, ka tas eh, maz ietekmēs pensiju fondus, kā arī eh, starpnozaru grupu transakcijas, un visbeidzot attiecībā uz šo ekstrateritorialitātes argumentu. Es domāju, ka rezidents princips, mm, kas ir iekļauts pašaisajā priekšlikumā, ir ļoti plaši piemērots princips nodokļu uh, politikā vispār, un tas ir princips, kas tiek attiecināts arī uz PVN. Arī to nevajadzētu aizmirst. Un ja mēs apskatāmies uz PVN e, eh, nosacījumiem, piemēram, nevienam uh, ārpus uh, eh, ES reģistrētam uzņēmumam, piemēram, nav jāmaksā PVN uh, Ja, piemēram, rezidents pērk produktu no Amazonas, tad Amazonam būs jāmaksā e, PVN e, Vācijas valsts kasē, un tas nekādi nav ticis apstrīdēts e, ne, likumi, teiksim, juridiskā veidā. Un tas ir tikai pielikums, tas ir tikai vispārējs eh, noteikums, kā piemēram eh, stam nodokļi eh, lielu īpašumu pārdošanas gadījumos, kur nodoklis ir jāmaksā, piemēram, ASV neatkarīgi no tā, vai pircējs ir ārzemnieks vai vietējais iedzīvotājs. Tā kā šis princips jau ir spēkā, tā kā visi šie argumenti īpaši um, attiecībā uz šo ekstrateritorialitāti neiztur kritiku. Tas ir nodoklis, ko, eh, tas ir princips, ko ir pieņēmušas 11 dalībvalsts. Un es domāju, ka tas ir noticis bez vēlēšanās izslēgt kolēģus, vai arī runājot par padomi, Tātad neviens nevēlas viņus izslēgt no viņu vai liekt viņiem dot savu pienesumu, veidojot nodokli. Jo galu galā tomēr tām dalībvalstīm, kuras e, gatavojas caur pastiprinātā sadarbības e, procesu izveidot šo nodokli. Vēlreiz paldies, un es sagaidu tiešām auglīgu sadarbību ar ēnu referentiem attiecībā uz šo norādīto principu. Es uzskatu, ka parlamentam nevajadzētu būt tā institūcijai, kura atvērs slūžas un kas tiks uzlūkota kā institūcija, kas ir sākusi atšķaidīt FDN. Indeed, uh, Liels paldies, Podimats kundze! Balsojums komitejā notiks 6. jūnijā, un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir piektais punkts - reģionālā politika. Lulings kundz, kā mēs varam balsot 6. jūnijā, ja mūs nav vēl šo kompromisa grozījumu, neesam varējuši tos apspriest? Uh, Mēs nevaram balsot 6. jūnijā. Ja mēs gribam vienoties par kaut ko tādu stabilu, tad mēs nevaram balsot 6. jūnijā jo mēs vēl neko nesam saņēmuši, un tas, kas ir uz galda, vismaz es esmu dzirdējis, ka ar to nepietiek, lai mēs varētu vienoties par saprātīgu nostāju. Mums ir nepieciešams vairāk laika. Nu, tiešām šai gadījumā mums ir nepieciešams vairāk laika. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies, Lulingas kundze. Mums, uh, diemžēl, vairāk nav laika šobrīd debatēt, bet, uh, kom, bet sekretariāts man informējis, uh, ka kompromisa grozījumi jau ir izsūtīti ēnu referentiem. Gozais kungs, es kā koordinators gribu teikt, ka mēs tagad piedzīvojam muļķīgu balsošanas procesu pātrināšanu, uh, jo tad mēs nobalsosim par kaut ko, kas pēc trim dienām būs jāgroza, un nav jēgas tagad steigties, tas nepātrinās uh, ne padomas, ne komisijas darbu, mums ir nepieciešams daudz, pietiekam daudz laika, lai labi strādātu jo jau ir pierādījies pagātnē, ka ja mums nebūs pietiekami daudz laika, tad mēs noraidīsim šo projektu un tas nevienam par labu nenāks. Podimatas kundze. Jā, pavisam īsts komentārs. Vispirms kompromisa grozījumi jau ir izplatīti. Un, uh, Lulīngs kundze, ieklausieties manis teiktajā. Es esmu pirmā, kas vēlas nonākt pēc iespējām pie pēc iespējams labi rezultāta. Es kā referenti vēlos pēc iespējas labu rezultātu. Un mēs esam jau vienojušies par sanāksmi ar ēnu referentiem, lai censtos panākt atkal vēl plašāku kompromisu. Un trešais, ko es gribēju teikt kolēģiem, Proti Eiropas parlaments uh, uh, jau ir pieņēmis pamat nostādnes, gribu to teikt Žanam Polam Gozesam, tātad uh, mēs iestājamies par vienošanos par finanšu darījumu nodokli pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai parlaments konsekventi pieturētos pie savas nostājas. Ne jau parlaments šo jautājumu izlēma, bet mums jābūt konsekventiem. Paldies, un tagad vārds uh, referentei. Uh, mēs varētu balst, balsot desmitajā, saka priekšsēdētāji. Tas ir pirmdienas vakar Strasbūrā. Nu, mūsu vismazāk mīlētais laiks balsošanai, bet ja mēs tad nenobalsosim, tad eh, mums būs grūtības. Mēs nevarēsim panākt, ka jūlijā uh, tas tiek nobalsots parlamentā, un es domāju, ka daudzi vēlētos uh, šo lietu pabeigt līdz vasaras atvaļinājumam. Tādēļ man šķiet, ka mums vajadzētu vismaz censties uh, ievērot šos termiņus un izdarīt to līdz desmitiem. Ja nebūs atbilstoši apmienoši kompromiss tuvāk šim datumam, nu tad mēs varam atskatīties to vēlreiz. Varbūt būs cita komitejas sanāksme, koordinātori varētu atkal uh, izteikties. Žanpol. Priekšsēdētājs kundze ar šo pātrināšanu mēs nonākam pie paradoxālas situācijas parlamentā. Mēs uh, cenšamies uh, sai, samazināt otrā lasījuma izmantošanu un tā tālāk, un beigās mēs nonākam pie tā, ka visu izlēma ēnu referenti, pārējiem deputātiem vispār nav iespējams ne par ko diskutēt grupās. Tā ir pašā laikā, kad mums ir nepieciešams visiem deputātiem vienoties. Protams, labi, ja ēnu referents strādā pie šiem jautājumiem. Uh, bet uh, mēs nonākam pie tādas situācijas, ka pārējie kolēģi, kas nebūs iesaistīti, nebūs uzklausīti, protestēs un bloķēs šo darbu. Un es domāju, ka mums šai komisijā uh, mēs vienmēr uzman, lielu uzmanību pievērsām pirmām lasījumam, un tagad parasto deputātu loma ir praktiski tuva nullei Es esmu Eiropas deputāts līdz pat mūsu pilnvaru termiņa pēdējai dienai. To es gribēju teikt, runājot par vēlēšanām. Gigolgot kungs. Man jāsaka, es nesaprotu šo te jautājumu, kāpēc tā ir tāda milz problēma. Parasti, ja liela grupa prasa vairāk laika, mēs nekad neesam atteikušies piešķirt šādu laiku. Es nezinu, kas te notiek. Uh, ēnu referentiem ir, protams, jāvienojas par atbilstošu darba grafiku, un man jāizsaka nožēl, ka padome. Eh, nu, nav nekādu briesmu, ka viņi to varētu nepabeigt līdz eh, vasarai. Es saprotu, ka viņi grib ātru rezultātu, bet es neredzu tam lielu politisko vērtību Šeit es tiešām pievienojos tam, kas tika teikts, labi, nomierināsimies. Mums šeit ir ļoti liela atbildība. Vairums, ko mēs šeit darām parlamentā detalizēti, nevienu neinteresē. Uh, plašākā sabiedrībā. Tam nav nekādas priekšvēlēšana vērtības, un tāpēc es nedomāju, kāpēc jāmaina pašreizējā darba kārtība, it kā uh, vēlēšana apsvērumu mūs tagad regulētu mūsu darbu. Mums ir vajadzīga laba likumdošana, tāpēc ir vajadzīga atbilstoša sadarbība. Un negrausim lūdzu to. Es, uh, Uzticos, ka ēnu referenti varēs rast labu risinājumu uh, visiem un uh, referentam un pārtrauksim šīs debats, jo tās īsti nav šeit vietā. Un es uh, ar zināmām bažām raugos uz to, ka uh, mēs tagad pārveidu, pārceļamies tādu priekšvēlēšanu eh, gaisotni, lai gan būtībā šim eh, variantam nav nekādas priekšvēlēšana vērtības. Citādi mēs vienkārši pazaudēsim eh, kapacitāti veikt savus pienākumus. Lāngenkungs, lūdzu. Paldies. Nu, mēs jau pagājušajā nedēļā redzējām, kas notiek tad, ja mēs tik sarežģītos jautājumos vēlamies balsot Strasbūrā. Mums bija no 9 līdz 10 pagājušo nedēļu jābalso vakarā vēlu par Hokmarka ziņojumu, un nu, mēs redzējām, kāds bija rezultāts. Un arī tagad ir tā, ka mums, ja jūs vēlaties atkal šeit arī šo jautājumu pirmdien izskatīt Strasbūrā, nu tas ir neiespējami, tur jau zināms, kas būs rezultāts. Un arī iepriekšējo arī priekšsādātājiem, viņam vienmēr jāizstrād, jāizsniedz šādu īpašu um, uh, atļauju, bet katrs, kas paprasa atļauju, arī dabū, un tas ir īstenībā sanāk pilnīgi jau tad pretrunā ar pašu reglamentu. Un otrkārt, par šo kompromisu tekstu, kurš ir un vai nav pieejams. Nu, mums taču iepriekš jau bija zinām pieredze, un arī šeit un 17. Uh, 18. varētu būt tas, kad mēs to reāli izskatām. Tas nemaz nav tāda liela kavēšanās. Paldies Langenkungs, priekšsēdētais kundzei vēlreiz vārds. Paldies, kolēģi. Man attieksme kopumā ir tāda, runājot par eh, laika atlikšanu. Jā, tas ir iespējams. Es nedomāju, ka mēs tagad to varam izlēmt. Eh, mēs neesam gatavi šādam lēmumam. Referente un ēnu referenti var vienoties, un ja nē, tad mēs varam to pārskatīt vēlreiz un varam to atlikt pirms mēs uh, balsojam rīt. Tā kā citādi to laikam nevarēs atrisināt, bet es domāju, ka tas ir saskaņā ar to, kas ir likts man priekšā pirms balsošanas rītdien. Tā kā es rekomendēju atlikt balsojumu, taču tas ir jādara demokrātiskā veidā šajā komitejā. Ir problēma, ka. Mm, ka uh, grupu deputāti neseņem dokumentus pietiekoši ātri. Diemžēl tā tas ir tāda praktiskā situācija, ņemot vērā, ka mums ir ļoti daudz dokumentu, ar ko mēs strādājam. Un tagad ir ieradies pie mums komisārs, viņam ir ļoti saspringts darba grafiks, tā kā pāriesim uh, pie. Uh, šīm diskusijām. Mans jautājums, eh, es tagad nevaru izstāstīt to, ko gribēju jums stāstīt, bet es eh, izplatīšu jums paziņojumu par to, kāda ir situācija ar kompromisiem, cik tālu mēs esam tikuši. Un es ceru, ka tas ir apmierinoši pirms rītdienas balsojumu. Liels paldies! Liels paldies, Šāron, tagad nododu tev eh, vadības grožus atpakaļ, saka priekšsēdētājs vietnieks. Right, thank you very much. Um... Liels paldies! komisāram Barņē jādodas uz Amsterdamu, tā kā tieši 6.15 viņam jādodas prom, tā kā es nezaudēšu laiku visādiem ievadiem. Komisārs mums ir bieži viesis un vienmēr laipni aicināts mūsu komitejā, tā kā pārējām tieši pie lietas un lūdzu, uh, Mišel, vārds tev. Labu vakaru visiem klātesošiem. Liels eh, paldies, Šaron, par silto uzņemšanu un vēlos jums pateikties par izpratni. Es pat aicināju atlikt šo mm, tikšanos uz pāris dienām un man pirms četrām nedēļām bija gūžas operācija, un es tādēļ pirms divām nedēļām nebiju vēl pietiekami vesels, lai varētu stāties jūsu komitejas priekšā un pateicos jums par izpratni. Godātie deputāti, šobrīd ir izšķirošs brīdis uh, pa, parlamenta un padomes kopējās rīcības uh, gaitā. Mums ir uh, jāsastāda bilance un arī jāizvērtē prioritātes, lai pabeigtu darbu pie virknes likumdošanas aktu tuvāko mēnešu laikā. Daudz, kas kopīgiem spēkiem ir izdarīts triju gadu laikā, es vēlos pateikties visiem tiem, kas palīdzēja mums virzīties uz priekšu. Tāpat gribu norādīt, ka daudz, kas vēl ir darāms, no mums ļoti daudz ko sagaida kopā kopā ar Šaronu Bolsu neformālajā ekofinu padomē Dublinā mēs uh, uh to konstatējām. Uh, un uh, mēs arī gaidām G20 tikšanos. Tā tad e, mēs uh, strādājam pie uh, banku savienības, kopīgas banku glābšanas sistēmas un arī mēs strādājam pie uh, nedaudz citāda regulējuma. Mēs esam mācījušies no krīzes, domājam par profilaksi, uh, kļūdu labošanu, uh, bet mums ir arī jādomā par uh, ekonomiskās izaugsmes veicināšanu Es eh, tagad īsumā parunāšu par šiem minētiem tematiem. Tātad eh, Banku Savienība daži uzskatīja, ka šis mērķis ir utopisks, pārāk tālējošs, bet tagad šī savienība jau kļūst par realitāti ar diviem pīlāriem, ar uzraudzību un uh, arī eh, noguldījumu garantijas fondu un banku rekapitalizācijas fondu. Pateicoties Venam Gigoldam, darbs pie uzraudzības ir uz pareizā ceļa un cerams, ka mēs piepildīsim jūsu cerības. Uh, Uh, un saņemsim demokrātisku atbalstu mūsu ierosinājumiem. Tālāk par banku rekapitalizācijas fondu. Uh, Kipras krīze liecina par to, ka šīs bāžas nav tikai teorētiskas, un vēlos pateikties Gunāram Hokmārkam un ēnu referentiem, kas ir strādājuši pie ziņojuma par attiecīgo direktīvu. Trialogā uh, tiks izskatīti daži svarīgākie jautājumi, proti šī fonda finansējums, tālāk pārobežu krīzes pārvaldība un hierarhijas uh, attiecībā uz um, kreditoriem un uh, īstenošanas termiņi. Mēs pirms dažām Eh, nesen nācām klajā ar priekšlikumu par eh, banku rekapitalizācijas fondu Eirozonā un ierosinām veidot eh, atbilstošu iestādi, kas būtu atbildīga par direktīvas īstenošanu attiecībā uz Eirozonas bankām. Es ceru, ka šīs um, mehānisms varēs sākt darboties no 2014. gada, bet eh, plašākā mērogā no 2015. gada. Runājot par banku savienību, šī reparācija un prevencija eh, attiecībā uz 27, 28 valstīm ir pavirzīsies uz priekšu, ievērojami. Ja um, kopīgiem spēkiem ar Werner Langenu. Mēs esam strādājuši pie šiem jautājumiem un ar Otmas, Otmar Kārasu par CDR 4. Un, uh, uh, ir trīs ļoti svarīgi jautājumi ar Ferberkungu. Mēs strādājam pie MIFID un gribam pēc iespējas ātrāk uzsākt trialogu un panākt vienošanos līdz gada beigām tā ir viena no galvenajām prioritātēm, it īpaši tādēļ, ka līdzīgi noteikumiem ir stājušies spēkā ASV, un tā kā nav vienotu spēles noteikumu šobrīd, nostāda e, neizdevīgā situācijā tos uzņēmums, kas strādā apus Atlantijas okeāna. Tālāk eh, kopā ar Makartīs kundzi mēs strādājam pie tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas, lai stiprinātu mūsu likumdošanas ietvaru. Un tālāk ar valsts kungu uh, mēs arī vēlamies pēc iespējas nonāk, ātrāk nonākt pie, uh, pie um, trialoga par uh, apdrošināšanu, par omnibus divi un par apdrošināšanas produktiem. Eh, tāpat jūs strādājat vēl pie citiem jautājumiem, kā PVKIU 5, pie apdrošināšanas jautājumiem un pie Tviks kopā ar Bereses kundzi un Pēc Svinbērnu. Eh, tāpat uh, Klūtes kunga ziņojums uh, tiek izstrādāts, lai nodrošinātu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem um, pamatu norēķinu kontu. Uh, šis darbs joprojām turpinās. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, apzinos, cik daudz uh, jautājumu tiek izskatīts un ka jums ir ļoti liela darba slodze. Uh, Un uh, vai tādēļ mums vajadzētu apstāties mūsu darbā, kā daži finanšu tirgus dalībnieki to vēlētos, es tā neuzskatu. Vai tiešām mums jāgaida jaunas problēmas finanšu tirgu vai finanšu sistēmas darbībā? Es šeit domāju par uh, jaunu skandālu, kas uh, nāca gaismā attiecībā uz uh, Uh, šeit Libor indeksiem. Un, uh, pat, un šeit arī mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka veidojas paralēlā banku sistēma un tādēļ mēs esam paredzējuši nākt ātri klajā ar priekšlikumiem, uh, lai novērstu finanšu uh, sistēmiskos riskus, kas vēl nav ņemti vērā, un arī par banku struktūrālo organizāciju, turpinot darbu pēc Līkanen ziņojuma pieņemšanas. Uh, Eh, es eh, strādāju pie kalibrēšanas jautājumu un arī pateicos Makartīs kundzei par iniciatīvas ziņojumu, kas mums palīdzēs uzturēt eh, tālējošus mērķus šajā struktūrālajā reformā. Šajā rudenī esam paredzējuši uz pārskatīt direktīvu par pensiju fondu darbību vienotajā tirgu, kā jau Amsterdamā nesen izskanēja šīs pārskatīšana attieksies uz pārvaldīšanu, atklātību un atskaitīšanos. Un ot, pēc tam mēs arī pārskatīsim uzraudzības kritērijus jo Bernardino kungs mani arī informēja par to, ka ir nepieciešams vairāk laika, lai precīzāk izstrādītu kvantitatīvās prasības pensiju fondiem, un es arī nevēlos apdraudēt pensiju fondu darbību investēt, investīciju jomā reālajā ekonomikā. Un noslēgumā vēl uh, Eh, gribu teikt, ka šis ir izšķirošs gads, eh, ka ir jāpabeidz eh, darbs pie reaktīviem, preventīviem, represīviem normatīviem aktiem un jāpāriet pie proaktīvas likumdošanas, raugoties uz G20 sanāksmi Mums tagad ir vēsturiska iespēja pārorientēt mūsu ekonomiku uz uh, produktīvu kapitālu, ne tikai uz finanšu kapitālu, un mums ir ieguldījumi jānovirza uz ilgtermiņu investīciju projektiem. Un mēs pirms uh, dažām nedēļām esam publiskojuši zaļo grāmatu par reālās ekonomikas finansējumu. Uh, ir jāpārskata uzraudzības, grāmatvedības, um, fiskālās normas, ir jāsniedz atbalsts maziem vizēji, vidējiem uzņēmumiem uh, piekļuvē finansējumam un kredītiem. Uh, Mēs esam izteikuši idejas šīm debatēm un aicinām arī jūs iesaistīties šajā apspriešanā. Uh, saskaņā ar padomes pagājušā nedēļā pieņemtajiem secinājumiem mums ir jādomā arī par likumdošanas ietvaru attiecībā uz atskaitēm un caurskatāmību attiecībā uz nodokļu nomaksāšanu. Uh, Pateicoties jums, šādas normas jau ir noteiktas bankām, un pateicoties ar jums, tas ir ierakstīts arī eh, projektā par grāmatvedības normām iegūstošai industrijai un mežrūpniecībai attiecībā uz katru uh, projektu, un es domāju, ka tāds būtu jātiecina arī uz visiem lieliem Eiropas uzņēmumiem, lai būtu redzams, cik tie maksā nodokļos un kam. Un šīs normas būtu pēc iespējas ātri jāpieņem. Un eh, tas bija viss, ko vēlējos jums teikt, pirms es uzklausu jūsu ierosinājums, komentārs. Paldies par to, ka mani uzklausījāt un paldies par jūsu uzmanību. Paldies, komisār. Man bija prieks dzirdēt tas, ko jūs sacījāt, ka vajadzētu, protams, sagatavot ziņojumus par katru atsevišķu valsti. Nu, mēs nesam vēl nobalsojuši par um, grāmatvedības caurskatāmības direktīvu, bet, nu, iespējams, strauji to gribam panākt. Un paldies, ka jūs arī šo ierosināt, tad, tad ne tā īstenībā bija padome, kas tieši ierosināja, ka šo jautājumu vajadzētu izskatīt arī par um, arī cita veida grāmatvedības atskaitēm, kas nav obligāti finanšu dati. Tā kā tas bija veids arī, ko mēs sasaistām ar finanšu atskaites uh, un grāmatvedības standartiem savskatāmību. Nu, tagad man jāatzīst, ka būs jāsamazina katram mm, Tātad jautājums un atbild būs jāiekļauj četrās minūtēs, un neuzdod, lūdzu neļaušaniem uzdot ilgāku jautājumu par divām minūtēm, jo jābūt ir laiks atbildēji. Un jo string, eh, iespējams, ka jau arī visu sarakstu mēs nespēsim izsmelt. Tā kā noskatīsimies, kā mums virzīsies lieta. Um, eh, Marijāna, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Paldies, eh, komisārkungs. Paldies par šo informāciju. Paldies, ka arī esat kopā mums, lai atbildētu uz jautājumiem. Mans jautājums. Vieni, vienotā sanācijas um, iestāde. Nu, mēs to tiešām esam vēlējušies panākt. Būtu interesanti redzēt precīzi šeit jūsu uh, arī priekšlikumu. Vai jūs varētu jau mums atklāt nedaudz šo noslēpumainību? Kā tas īsti būs? Vai tas tikai būs summa, kur jūs saliek kopā visas nacionālās iestādes, vai kaut kas vairāk? Vai tā veiks tikai kaut kādu funkciju koordināciju, vai tas būs tomēr kaut kas vairāk? Es ļoti ceru, ka tas būs vairāk nekā vienkārši nacionālo iestāžu regulātoru tāda summa koordinēšana. Lūdzu, pastāstiet par to detalizētāk. Un vai tur būs arī kaut kāds arī tāds uh, skaidrs nodrošināts finansējums iestādes darbībai? Un vai tas plānots arī līguma ietvaros, vai tas arī kaut kādā veidā arī jums liek domāt par uh, visiem citiem radikāliem risinājumiem arī jau jums, arī jūsu mandāta beigās? Vai mēs varam nodrošināt, ka tomēr lietas iekustina atkal komisijā notiek tiešām tāds būtisks izrāviens? Mums arī interesē, lai jautājums par depozītu garantijām. Paldies, ja, man, ja jūs man ļaujat priekšsēdētāji, es atgriezīšos pie jūsu komentāru par caurskatāmību, to es atbalstu attiecībā uz lieliem uzņēmumiem, lai būtu zināms, kādus nodokļus šie uzņēmumi maksā un kur. Uh, Man nav nekādas ideoloģiskas pieejas attiecībā uz to, kur šo normu iekļaut un kad. Es vēlos, lai tā tiktu iekļaut pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas lielu drošību garantēt uh, un uh, to varētu iekļaut vai nu dokumentā par caurskatāmību vai arī citā dokumentā par uh, uzņēmēju sociālo un vides atbildību, bet uh, es domāju, jo ātrāk, jo labāk. Un es atgriezi, atgriežos pie Marijans Tīsens uzdotā jautājumu. Mm. Es cenšos pēc iespējas uh, Uh, atbalstīt šīs uh, diskusijas, kas notiek uh, komisāru kolēģijā, bet es negribu arī tās traucēt vai ietekmēt. Mēs runējam, runājam gan ar priekšsēdētāju Barozo, gan ar Oli Rēnu un Kimal Mūnju. Ir runa par vienotu iestādi kas darbotos paralēli Eiropas centrālajai bankai, kura ir uzraudzības iestāde, kā jūs to vēlējāties. Un es uh, uh, gribētu ierosināt, lai šī iestāde varētu darboties attiecībā arī uz tām valstīm, kas vēl nav pievienojušās Eirozonai, bet kuras vēlētos piedalīties uzraudzības procesā un uh, kuras vēlas arī iesaistīties sanācijas procesā. Bet eh, šeit eh, mums ir jāiet tālāk nekā eh, tālāk par koordināciju. Mēs esam visi piedzīvojuši koordinācijas, koordinācijas procesa ierobežojumus, un jūs redzējāt, ka dažkārt ir jāimprovizē nedēļas nogalē šīs sanācijas process, nu tā turpināt nevar. Uh, šeit ir jābūt integrētai iestādēji ar reālām pilnvarām pieņemt lēmumus. Protams, ir jānodrošina atbilstoši demokrātiskā kontrole, ir nepieciešams arī fonds vai līdzekļi šai iestādēji. Un komisija, protams, ierosina viseiropeiskāko risinājumu, bet tad jau redzēsim, kā diskusijas virzīsies uz priekšu padomē un parlamentā. Un, manuprāt, šī iestāde arī izmantos sanācijas instruments, un tāpēc arī Hokmārka ziņojums ir tik ļoti nozīmīgs mums. Un es arī gribu pieminēt ziņojumu, kurš šobrīd tiek diskutēts par maksājumu garantijām, lai mums šis instrumentu komplekts būtu pilnīgs, kas nodrošinātu gan sanāciju, gan noguldījumu garantiju. Un, protams, mums ir arī mūsu rīcībā stabilitātes mehānisms. Paldies, tālāk, Lisa Ferēras kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Mans jautājums eh, arī, <clears throat> arī Marijans Taisons jautājumu jau saistās. Eiropas parlaments ir jau izstrādājis savu priekšlikumu par banku sanāciju. Un arī noteikuši, protams, šo priekšroku dodot mm, visiem noguldītājiem līdz 100 tūkstošiem eiro. Bet, nu, tomēr šī sanācijas iestāde, vai mēs arī varam vērķināties, ka mēs panāksim kaut ko ļoti līdzīgu, kā jau tas ir arī ar um, ASV, kur ir uh, FTIC, jo tur ir skaidri noteikts, ka tiek aizsargāti noguldītāji viņa depozīti. Un vai šī iestāde būs īstā, kas arī varēs nodrošināt iedzīvotāju uzticību, ka viņi zina, ka viņa depozīti uh, bankas eh, bankrotā gadījumā tomēr tiktu aizsargāti. Es vēlētos atkārtot, apstiprināt eh, vēlreiz, ņemot vērā problēmas un kļūdas, ko mēs piedzīvojām Kipras eh, krīzes pārvaldības laikā Tātad es apstiprinu, ka noguldījumu līdz 100 tūkstošiem eiro Eiropas Savienībā ir jāgarantē. Tādas garantijas mēs sniedzam noguldītājiem jebkādos apstākļos. Kādēļ mēs šajā projektā par uh, sanāciju, to jau es ierosināju jau pirms gada, jā, pirms vairāk kā pirms gada ierosināju, un toreiz jā, daudz komentāru nesagaidīju, jo mērķis bija kopīgiem spēkiem rast rast uh, risinājumus, jau paziņojot iepriekš uh, spēles noteikums, ka bankas maksā par bankām un nevis nodot maksātāji maksā par bankām, kā mēs to esam piedzīvojuši jau pēdējos piecus gadus, ka vienmēr bija nodokļu maksātājiem jāmaksā par banku kļūdām un neveiksmēm. Tā tad. Uh, par noguldījumiem virs 100 tūkstošiem eiro. Šeit notiek debats par to, vai šiem noguldītājiem būtu daļēji jāmaksā, jā, jākompensē šie zaudējumi vai nē. Un es iestājos par tādu pieju, ka eh, viņus vajadzētu iekļaut eh, kā prioritāti uh, kreditoru hierarhijā, lai mazinātu zaudējumus. Tas tā sākotnēji nebija paredzēts. Mēs uh, bijām domājuši drīzāk par akcionāriem, par jā, lielākiem, mazākiem kreditoriem un, un, un uh, beigu beigās š, jums kā likumdevējiem un padomēji būtu jāvienojas par to, ka noguldītājiem tiek piešķirta prioritāte kreditoru hierarhijā. Tātad maziem noguldītājiem līdz 100 tūkstošiem šī preference nemainīsies, šis no, noguldījums ir garantēts bet tā pašā laikā tas uh, samazinātu, uh, samazinātu banku garantijas uh, fonda izmaksas, bet pārsniedzot simts tūkstošu uh, gadījumā, tā tad arī viņiem būtu jādod savus ieguldījums, tāpat kā citiem kreditoriem uh, uh šo parādu dzēšanā. Valsts klīnas saldis vārdā. Paldies, komisārkungs. Jūs, protams, pamatoti varat norādīt uz milzīgu darbu programmu, ko jūs esat izsludinājis, uzsācis un arī vēlties kopā mums arī pabeigt. Pāris jautājumi. Divi jautājumi. Pirmkārt, visi regulārie pasākumi, kurus jūs vai mēs kopā esam pieņēmuši, ir paši par sevi, protams, jāakpilni un pamatoti. Tomēr to kumulatīvais aspekts nereti tomēr apšaubāms, jo pārstī tas viss stājas spēkā pārāk īstermiņā. Vai jūs esat tiešām veikuši šādu arī pētījumu par atsevišķo pasākumu kumulatīvo uh, spēku? Vai tas ir novērtēts? Es saprotu, ka to nav vienkārši, bet es domāju, ka pāris gadu laikā jūs tomēr varat būt to izdarījis jo man ir tāda sajūta, ka atsevišķie pasākumi, kurus mēs paralēli jūsu komisijā mēs parlamentā pieņemam, ka paralēli pašas dalībvalstis jau veids arī likumdošanas atsevišķus pie, priekšlikumus, uh, nu, tad pieņem jaunu likumdošanas aktus uh, Vācija, Francija, apvienotā karaliste, tātad individuāli nacionāla līmenī pirms arī tas tiek izdarīts Eiropas līmenī. Un tādā gadījumā tad kļūs ļoti sarežģīti panākt Eiropas līmeņa vienošanos un risinājumu. Kā nākotnē varētu šādas situācijas novērst vai uzlabot? Euh, la question de Wolf Klings est très importante parce que... Wolf Klings uzdotais jautājums ir tiešām ļoti būtisks. Tas ir tā kā tāds uh, centra mezgls manis minētajos jautājumos tātad par preventīvu, reaktīvu, reparējošu un represīvu likumdošanu ar ilgstošo atmiņu, nevis ar īso atmiņu galvā. Un tā pašā laikā domājot par proaktīvu regulējumu, kas būtu vērsta uz izaugsmi. Tātad mums ir jāgarantē te eh, šim finanšu tirgumu darbībā, orientējot to uz reālo ekonomiku un uzņēmumu finansēšanu. Un tāpēc arī Volfs Klīns runā par kalibrēšanas pasākumiem attiecībā uz katru priekšlikumu uh, tātad ietekmes novērtējumu, kalibrēšanas pētījumu, un tādēļ es arī esmu ļoti uzmanīgs, piesardzīgs. Mums arī, man ir, ir prātā daži piemēri Eh, jautājumu, ko mēs esam risinājuši kopā. CRD4 regulā es biju viens no pirmajiem un eh, diezgan vientuļš savā laikā, un es atceros, kā prese par to rakstīja, tātad es brīdināju par likviditātes problēmām. Un toreiz Bernānkes kungs beigās arī man piekrita, un centrālā banka man piekrita, un, un jūs ar man piekritāt, un Bāzeles komisija šo jautājumu pārskatīja, un arī par uh, maksāt uh, spējas direktīvu. Arī mēs tāpat rīkojāmies, un trešais piemērs ir pensiju fondi. Un uh, Uh, uh, tagad man saka, ka ir nepieciešams papildu laiks, vairāk mēneši, lai veiktu kalibrēšanas pētījumus. Tāpat es esmu, uh, es raugos arī uz to, kā šie likumdošanas akti miedarbosies. Un tādēļ es arī uzskatu, ka ļoti svarīgs ir konsultācija process, ko esam uzsākuši ar zaļo grāmatu par ilgtermiņu investīcijām. Uh, jo iznāk tā, ka katrs uh, likumdošanas akts ir uh, attiec uz noteiktu ekonomikas jomu, bet ir jā, jāskatās uz šo jautājumu plašāk kopumā. Un mēs varēsim šādu ietekmes novērtējumu veikt, tad, kad mums šie likumdošanas aktu projekti būs zināmi detalizēti, detaļās. Un uh, kā Volfs Klīns norādīja uz šiem uh, likumdošanas aktu kumulatīviem efektiem, ekonomikas atveseļošanās nav iespējama bez finansējuma, un kas tad nodrošina šo finansējumu? Valsts to vairs nevar dar, izdarīt, uh, valstu budžeti ir pārāk mazi, un tādēļ bankas, finanšu, uh, pensiju fondi un finanšu tirgi ir tie, kas var nodrošināt šo finansējumu. Un tādēļ mēs arī nācām klajā ar zaļo grāmatu par ilgtermiņu investīcijām. Un vēl ir trešā veida kalibrēšana. Tās ir trans transatlantiskā kalibrēšana. Un ir finanšu tirgus dalībnieki, un par laimi tādu šobrīd ir, kas darbojas visā pasaulē. Un, uh, Eh, šie tirgus dalībnieki no citiem reģioniem, kas darbojas pie mums Eiropā, un mēs gribam nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus. Un ASV ir mūsu principi galvenie partneri, 80% no finanšu darījumiem notiek pāri Atlantijas okeānam. Paldies! Tālāk. Jā, paldies, godātais komisār. Vēlos arī atgriezties pie jūsu tieši pēdējā komentāra par transatlantisko raksturu. Mans jautājums būtu tāds, vai jūs varētu pastāstīt, kāda ir aktuālā situācija ar emīru un uh, arī atvasināto produktu uh, šobrīd aktuālo situāciju, risinot sarunas starp ASV un ES. Mēs saprotam, ka šis process šobrīd ir iesprūdis, un te lobby, kas ļoti spēcīgi abās pusēs lobē, un mums tomēr svarīgi zināt, kas tad ir aktuālā situācija, būt pateicīgi par to. Saprotot, ka te ir arī kā 20 vienošanās. Mums tomēr būtu svarīgi, lai jūs pastāstītu arī, kā notiek sarunas par G20 saistību ieviešanu, sarunas īpaši ar Āziju, kas mums notiek arī ar Āzijas tirgus atzīšanu. Un visbeidzot, viss, kas saistāts ar tirgiem, šie likumdošanas priekšlikumi. Kā jums liekas, ko mēs varēsim panākt parlamenta sasaukuma beigās attiecībā uz uh, uh, MIFID un citiem tirgus uh, priekšlikumiem, par kur jau mēs sākām sarunas pagājušo gadu. Liekas, ka īstenībā jau nereti mēs to tik ilgi velkam, ka mēs pat aizmirstam sa saturu. Un es domāju, būtu priecīgi, ja varētu to pabeigt līdz mūsu sasaukuma beigām. Tāpat arī tirgus ļaunprātīgā izmantošana. Uh, Un arī cits priekšlikums, tā ka mēs aicinātu jūs vēl arī vēl par vērtspapīriem atsevišķo priekšlikumu mums iesniegt. Paldies. Jā, jūs tā daudz jautājums uzdevāt, tādēļ es atbildēšu telegrāfu stilā. Es jau minēju savas bažas par MIFID. Es pēdējā ECOFIN padomē atgādināju īrijas prezidentūrai, ka uzstāju uz diviem punktiem. Uh, un Ferberkungs tos labi zina, tātad par caurskatāmību un pieejamību. Abi man šķiet svarīgi. Un mēs strādājam ar īrijas prezidentūru un strādāsim ar Lietuvas prezidentūru un ceram pabeigt darbu pie šā jautājuma līdz gada beigām runājot par tirgus stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu, ir uh, sasniegts labs progress, pateicoties referentējuma kārtijai, un ceram arī līdz gada beigām pabeigt šo darbu. Un labi, ka jūs pieminējāt šos atvasinātos produktus. Protams, uh, uh, transatlantiskā sadarbība un vienošanās ir svarīga, bet nepietiekama. Šeit ir runa par 600 tūkstošiem miljārdu eiro darījumiem visā Eiropā. Pieaug arī Ķīnas, Singapūras un Japānas loma šajā tirgu, un tādēļ mēs arī vedam sarunas ar Ķīnas un eh, Japānas partneriem, pēc dažām dienām arī pats turp došos. Tātad šeit ir nepieciešama starptautiska mēroga vienošanās, mēs piedalāmies uh, Uh, atvasināto produktu regulātoru komitejās. Uh, Tās, uh, šī sanāksmes notiek Briselē. Šī grupa regulē šādus darījumus visā pasaulē un mērķis ir saskaņot dažādo noteikumu piemērošanu šiem produktiem pārobežu darījumos. Protams, šis darbs ir ilgstošs ņemot vērā to, ka ASV atbilstošā iestāde atsakās paplašināt šo jēdzienu, uh, uz pārrobežu darījumiem. Nākamā sanāksmē notiks Hongkongā, šķiet māja beigās, jau tātad tuvākajās dienās patiesībā, un mēs gaidām no Francijas, Vācijas, apvienotās karalistas, Šveices, Japānas, Brazīlijas, Krievijas. Um, un ASV finanšu ministriem lēmumu un esmu nosūtījis atbilstošu vēstuli, paužot mūsu bāžas ASV finanšu sekretāram. Tagad vārds Venam Gīgoldam. Paldies, priekšstādātāji. Labdien, komisāri. Man ir divi jautājumi jums. Viens no galvenajiem jautājumiem par ēnu banku darbību ir tieši par naudas atmazgāšanas fondiem. Es saprotu, ka šo vienstību jūs esat gatavs saglabāt. Uh, bet vienlaikus tomēr tās publiskošana, pu, publicēšana ir atlikta. Sistemisko risku uh, iestāde ir norādījusi, ka šo praksi CNV ir tomēr jāaptur, un tam bija bijusi milzīga ietekme uz krīzi. Diemžēl lobiju ietekme šī direktīva neiet cauri, un jūsu arī komisijas attiecīgais ģenerāldirektors šo priekšlikumu tātad ir apturējis. Tomēr man interesē, vai jūs tomēr saglabāsiet sākotnēju ideju, lai arī, arī sakot nu, no ieteikumiem, kas bija ļoti svarīgi. Sistēmisko risku iestādes padlīnijas, ko viņa rekomendācijas, ko viņa nāca klajā. Tātad kāds būs tomēr šis priekšlikums? Mēs vēlētos redzēt šādu nesabojātu priekšlikumu no jūsu puses. Un vēl priekš komisāri, jūs solījāt, ka jums būs arī jums atsevišķis priekšlikums par lieliem pārobežu apdrošināšanas darījumiem, un arī to sanācīja krīzes situācijās. Vai šāds priekšlikums ir gaidāms un kad? Paldies! Oui, je confirme. Jā, es apstiprinu Svenām Gigoldam, ka es atbalstu valstu, un ka es arī strādāju pie priekšlikuma par uh, riskiem attiecībā uz apdrošināšanas fondiem un ar tiem saistītajiem riskiem. Šeit ir nepieciešama starptautiska vienošanās, jāved saruna starptautiskā līmenī un jāīsteno arī kalibrāžas process, ko īsteno mani dienesti un esmu uh, sagat, apņēmības pilns nāk klajā ar uh, likumdošanas akta projektu. Un jāsaka, nesmu šo jautājumu aizmirsis kopš, kopš mūsu pirmās tikšanās reizes. Uh, pie šā jautājuma strādā kompakta, bet ļoti kompetenta komanda. Un mums uh, ir šiem finanšu tirgus dalībniekiem jādod skaidrs signāls, apzinoties, ka e, tīpaši banku sektors ir vainojams e, finanšu krīzes izraisīšanā. Un esmu arī par prioritāti izvirzījis maksāt spējas direktīvas pieņemšanu un arī jautājumu par sanāciju, par ēnu banku sistēmu sistēmu. Jums nebūs ilgi jāgaida. Jūnijā es jūs iepazīstināšu ar komisijas priekšlikumu un likumdošanas priekšlikumu. Varu apstiprināt arī, ka mēs strādājam pie naudas tirgus fondu priekšlikuma. Šis priekšlikums ir praktiski gatavs un tajā būs runa arī par š, e, riskiem, kas ir saistīti ar šo fondu darbību, un tas tiks iekļauts likumdošanas aktos par paralēlās banku sistēmas regulāciju un caurskatāmību. Bet tas jau viss nebija mans jautājums. Mans jautājums bija ļoti precīzs. SRB ierosina aizliegt šādu praksi, CNAV praksi tad, kur mēs skatām uz aktīvu vērtības noteikšanu no šādu naudas vērtību. Tomēr mēs redzam, kāds ir priekšlikuma projekts, kad tas ir ļoti neordināri, ka SRB kaut ko aizliedz vai ierosina aizliegt. Tad jūs to atbalstat vai neatbalstat šo aizliegumu? Euh, moi, j'écoute toujours l'avis de l'ACRB. Es vienmēr ieklausos Eiropas sistēmisko risku iestādes viedoklī. Tas viedoklis ir ļoti svarīgs, kopš šīs iestādes uh, dibināšanas. Jā, es saprotu jūsu vēlmi vērsties pret noteikta veida darbībām. Un es uh, ņemu vērā šīs iestādes ieteikumus, un mēs strādājam pie šī tiesību akta projekts, kas ir praktiski gatavs, vēl ir jāveic uh, kalibrāža līdz beigām, un man ir jāņem vērā komisāru kolēģijas darbs, un es nevaru nākt klajā ar publiskiem paziņojumiem par šo jautājumu, pat ja man tas patiktu, bet kolēģija vēl nav pieņēmusi galīgo lēmumu par šo jautājumu. Thank you, uh... Paldies. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšsādātājiem! godātais komisār. Mans jautājums būs par defuzītiem. Un arī par arī banku sanāciju un arī līdzekļu atgūšanas direktīvu. Mēs arvien biežāk dzirdam, ka Grieķijas banku sistēma īstenībā bija viena no veselīgākajām un spēcīgākajām, jo tā nebija paši, nu, to nebija pārņemuši toksiskie banku aktīvi. Bet tagad, apzinoties, kā bija soļi un ka tika samazināts valsts parāds un uh, šis piespiedu samazinājums mm, nozīmē, ka banka zaudēja daļu savu aktīvu vērtību, un tas ir mainījis arī banku rekapitalizācijas situāciju Grieķijā. Tomēr šī informācija, mums ir pieejama tikai par 2012. gadu. Kopš tā perioda ir, protams, ļoti slikti pasliktinājusies uh, vispār ekonomiskā situācija Grieķijā. Un kļūst arvien lielāki šie parādi. Un situācija parādziņā Grieķijā visu laiku pasliktinās kopš arī jums pieejam pēdējā data par 2012. gadu. Un mēs tagad redzam, ka šie neatgūstamie parādi pieaug. Vai te kaut kādā veidā tas ir eh, domāts šo situāciju sakārtot? Es ļoti labi saprotu jūsu paustās uh, bāžas, jā, tas atspoguļo uh, to, kā jūtas grieķu uzņēmēji un pilsoņi, kam ir uh, jā, jāpieliek daudz pūļu. Jā, es um, gribētu sniegt tādu labu, pareizu atbildi. Mūsu sagatavotie tiesību aktu projekti uh, prasa pusotru, divus gadus pirms tie vispār tiek pieņemti, un šie, tie jau neizlabos pagātnes kļūdas. Tās nebūs tāda laika mašīna, kas palīdzēs atgriezties pagātnē un sakārtot uh, val, valsts deficīti problēmas un šos toksiskos aktīvus savest kārtībā, uzraudzības trūkumu likvidēt un tā tālāk. Šie dokumenti, daži sākot no šodienas, nu tādi jau arī nav daudz, jo tie stājas uh, spēkā šogad Uh, un uh, rīt mēs, jo arī jūs esat iesaistīti šajā procesā, tātad mācoties no pagātnes kļūdām, mēs uh, strādājām šodienai un rītdienai, bet ne jau vakardienai. Un problēmas, ar ko ir saskārusies Grieķija, es varu šeit pieminēt gan banku krīzi, Kiprā vai Īrijā vai Spānijā, mēs šos jautājumus risinām uh, pēc kārtas, izmantojot mūsu rīcībā esošu arsenālu, pāraudzību, pārvaldību, sanāciju, rekapitalizāciju, un, ja šis arsenāls jau būtu stājies spēkā, tad vairums banku krīžu, ko mēs esam piedzīvojuši, piespiesti pie sienas un aizstāvoties pirms četriem, pieciem gadiem, mēs būtu pārdzīvojuši daudz vieglāk un vieglāk veiksmīgāk. Un uh, es paudīšu jūsu bāžas arī uh, kolēģim Olijam Rēnam. Un, protams, visi tie uh, pūliņi, kas tiek veikti daudzās valstīs, lai nodrošinātu finanšu un budžeta stabilizāciju, uh, es uh, iestājos par diferenciāciju un tempa adaptāciju, lai šie taupības pasākumi atsevišķās valstīs neiznīcinātu ekonomikas uh, attīstību un izaugsmi, lai uh, nebūtu uh, tā, ka nodokļu ieņēmumi samazinās straujāk nekā valsts funkcionēšanas izdevumi. Uh, un tādēļ ir nepieciešama valstu diferenciācija un uh, taupības pasākumu tempa saskaņošana ar reālo situāciju. Sorry, Pablo, I was looking for you. You are there. Gracias. Eh. <laughs> Ah, tātad tu esi šeit, jā. Eh, komisāra kungs, eh, jūs sacījāt, ka uzraudzība virs pareizajā virzienā. Es jums varētu šeit piekrist. Taču lai varētu turpināt virzīties pareizajā virzienā, ir nepieciešams, lai tiktu pēc iespējas ātrāk ieviests eh, banku sektoru otrais pīlārs. Jūs sacījāt, ka jūnijā jūs nāksiet klajā ar eh, rezolūcijas projektu par eh, vienoto iestādi, par vienoto sanācijas iestādi bankām. Un ir ļoti svarīgi sūtīt pareizo signālu, pozitīvu signālu tirgiem un arī pilsoņiem. Uh, kā mm, politiķi gan likumdošanas, gan izpildu līmenī ir apņemības pilni pārvarēt krīzi un nodrošināt to, ka tā vairs neatkārtosies. Dažas dalība valstis vilcinās mai, eh, piekrist eh, līguma maiņai vai grozīšanai, lai varētu nodibināt pilnu banku savienību. Kā jums šķiet, vai ir nepieciešams mainīt uh, Eiropas līgumu, lai varētu izveidot Banku Savienības otro pīlāru. Mana atbilde ir nē. Es domāju, ka mēs varam Uh, nāk klajā šo priekšlikumu, un mēs to arī darīsim attiecībā uz uh, Eiropas sanācijas mehānismu, balstoties uz pašais spēkā esošajiem līgumiem. Un uh, es arī ar kolēģiem strādāju balstoties uz šāda pamata, un to apstiprina arī mūsu juridiskais dienas, gan komisijā, gan padome, un šo dienas darbinieki ir ļoti kompetenti. Uh, Un es uh, saprotu bažas, ko pauž atsevišķas valstis, piemēram, Vācija. Es vienmēr ieklausos tajā, ko saka Wolfgangs, Wolfgangs Šaible, es viņā ieklausos uzmanīgi un ar respektu. Vācijas bažas man ir saprotamas un tās nevajag novērtēt par zemu. Tās ir bažas par visu mūsu veikto pasākumu, uh, Uh, juridisko pamatu un paļāvību. Un uh, tas viss ir saistīts ar Karlsrues uh, konstitucionālās tiesas darbību Vācijā. Mums ir jānodrošina visas Banku Savienības darbība kopumā - uzraudzība, sanācijas mehānisms, ja tas ir iespējams pašreizējā līguma ietvaros tad, protams, ja pēc tam tiktu vēl grozīts uh, līgums atbilstoši, tas palīdzētu vēl vairāk uzlabot šīs uh, Banku Savienības darbību, un tāds ir Vācijas nodo, uh, viedoklis, un uh, tādēļ arī komisija pirms uh, dažiem mēnešiem uh, pauda viedokli, uh, ka, lai uzlabotu ekonomiskās un monetārās savienības darbību, būtu nepieciešams grozīt līgumu, arī mēs to ierosinājām, tādēļ nevar teikt, ka tas nav iespējams vai ne, nav nepieciešams, bet es uzskatu, ka e, šo sistēmu var iedarbināt jau šobrīd, balstoties uz pašreizējiem līgumiem, bet e, šo darbību varētu uzlabot, pēc tam vēl grozot atbilstošu līgumu. Paldies, Bekat, lūdzu vārds. Daudzus vēl jautājumus sagatavoju, un tos jau uzdeva kolēģi. Tā kā tas, ko vēl pateica arī Pablo, bet tad tikai par vienu tematu. Kas notiks tālāk ar ASV? Nu, viņa attiecīgā iestāde publiskoja savus plānus arī par ārvalstu banku darbību uh, mm, ASV, kuri tad pakļaujas ASV noteikumiem un kas ir kā ASV banka kļūst, bet tad te ir jāskatās, kas tad notiek, vai ārvalstu bankas no, nostādīts nelabēlīgākā situācijā, iepretim ASV bankām. Kā jūs, kā atbildīgais Eiropas savinības komisārs, jūs esam jau izteicies pret šādu protekcionismu soli. Man tomēr interesē no jūsu puses, kā tad Eiropas Savienība sevi pozicionēs, kāda būs mūsu reakcija. Un vai komisijai attiecīgi eksperti, kas spēja arī šādā situācijā vispār orientēties un nostāties? Jā, šis jautājums par uh, Bāzels komiteju ļoti svarīgs. Šeit ir runa arī par to, ko mēs nolemsim G20. Es gribu teikt, ka visi banku noteikumi, kas tiek uh, ieviesti, lai nodrošinātu uh, banku sektoru stabilitāti Eiropā, uh, izriet no G20 ieteikumiem, uh, un šajā sanāksmēs piedalījās gan prezidents Obama, gan Ķīnas līderi, un lai veicinātu uh, globālos finanšu darījumus, ja pat nav vienādi noteikumi, tad mēs tomēr veidojam vienādus tiesību aktus tajos pašos uh, sektoros. Tas uh, sakāms par banku sektoru Jā, man ir uh, jau zināms uh, šis uh, jūsu paceltais jautājums. Esmu rakstījis Bernānkes kungam un arī pagājušajā vizītē ASV man bija ļoti konstruktīva tikšanās ar ASV Federālās bankas viceprezidentu, ar jauno džak, finanšu sekretāru Džaku Lūlu, kad viņš ieradās Briselē. Un manu soli atbalsta arī um, Eiropas finanšu ministri un Japānas finanšu ministrs. Tātad, par ko ir runa? ASV vienpusēji vēlas attiecināt noteikumus uz ārvalstu bankām, kas darbojas ASV Tātad tie ir noteikumi ārvalstu banku organizācijām. Mēs uzskatām, ka šie noteikumi ir diskriminējoši un tie maksās dārgi gan ārvalstu bankām, gan ASV bankām. Jo nevajag lolot ilūzijas, ir jāraugās patiesībai acīs. Ja vienas puse, vienā pusē ir diskriminējoši noteikumi, mēs arī tādus ieviesīsim. Un es nevēlos, lai tā notiktu mums ir jāroda samērojami noteikumi, vienoti godīgi spēles noteikumi jāpieņem. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāpanāk vienošanās par ekvivalents. Varbūt šie noteikumi nav uh, pilnīgi vienādi, uh, bet mums nevajag tādus noteikumus, kas uh, rada dublēšanos un papildus izdevumus uh, banku iestādēm gan ASV, gan uh, Eiropā. Un nevajag būt naiviem. Paldies, Pervanš kundze. Merci, merci, monsieur le commissaire. Sur le... Paldies, komisār kungs, um, par jūsu pieminēto pēdējo punktu. Man tiešām ir bažas par šo dimensiju nolīgumā starp ASV un Eiropas Savienību, ne jau par savstarpējības principu es uztraucos, bet gan tātad šī ir vienošanās par lielu iekšējo tirgu un investīcijām, un mēs jau zinām, ka ir uh, lielas ASV investīcijas, kuras sauc par investīcijām, bet patiesībā tas ir kaut kas cits šis invest, šī investori var sagrābt Eiropas ekonomiku kā ķilnieku, kad, piemēram, Goldman Sachs nostāda Grieķiju uz ceļiem, vai tad šīs grāmatvedības normas, kas ir ekvivalentas, palīdzēs mums risināt šo strateģisko jautājumu, kas ir būtībā uh, um, tauriņa spārnu plivināšanas efekts, ka lielas uh, ASV bankas spēja uh, ietekmēt mūsu ekonomiku. Un es uh, gribu teikt, ka uh, L, uh, ICC ir neatkarīgāka iestāde nekā Eiropas centrālā banka. Tālāk par. Uh, Mēs uh, tiešām ar lielu interesi gaidījām jūsu dokumentu par investīcijām ekonomikā. Nezinu, vai tas ir testaments vai kā citādi uzskatāms. Patiesībā jau šo dokumentu vajadzēja pašā sākumā piedāvāt, nevis beigās. Jo, ja mēs runājam par ilgtermiņu finansēm, ja mēs gribam būt konsekventi, tad ir jāpārskata šis jūsu katalogs, ko jūs esat veidojuši gadu gaitā, gan Bāzela 2, gan citi tiesību akti. Bet mēs jau vēsturi nevaram pārakstīt, varbūt citreiz to uzrakstīsim citādi. Nē, man tikai vēl vienu minūti jautājumu uzdošanai vajag es esmu vienīgā, kuru jūs pārtraucat. Priekšsēdētāji katram ir divas minūtes, es teicu divas minūtes. Tātad mans jautājums turpina Berešs kundze. Jūs šeit runājāt par sadarbību ar kolēģi Šemetu par nodokļu jautājumiem Tātad, ja mēs gribam finansēt ilgtermiņa investīcijas ekonomikā, tad runājot par, no, par noguldījumu aplikšanu ar nodokļiem, tad mēs vēlamies šos noguldījumus orientēt uz investīcijām ekonomikā, un mūsu pilsoņi to noteikti atbalstīs. Paldies! Jā, Pervenš Beres. Uh, runāja par partnerības nolīgumu starp ASV un Eiropas Savienību. Es uh, biju uh, ASV nākošā dienā pēc uh, Obamas runas par stāvokli valstī, un viņš uh, piesauca šajā runā arī šo globālo partnerību, brīvu un godīgu. Uh, Tātad šeit ir runa ne tikai par brīvu, bet godīgu partnerību. Man, man šie abi vārdi ir svarīgi, un es arī par tiem iestājos, arī par to, lai to attiecinātu uz finanšu pakalpojumiem sarunās, ko ved kolēģis De Guhts. Tātad, lai tas attikto, attiektos arī uz regulējumu. Uh, jo, protams, objektīvi, protams, ASV ir institucionāli iemesli, kādēļ arī šīs regulējošās iestādes ir tik ļoti neatkarīgas. Un uh, to, protams, nevar uzdot uh, um, šo pārstāvniecību ne ministram, ne, uh, ne komisāram, jo šādu amatu ASV nav. Tātad mums, protams, ir uzmanīgi jāseko šīm sarunām, lai nodrošinātu godīgus spēles noteikumus un arī par uh, tirzniecības sarunām par piekļuvi. Jūs pieminējāt Goldman Sachs un citas problēmas. Es gribu atgādināt, ka mūsu rīcībā ir divi instrumenti, jauni instrumenti, uh, dokumenti, ko ar jūsu atbalstu esam stiprinājuši par uh, tirgus stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un nelojālu konkurenci, tā tad mēs varam apkarot šādas parādības. Un otrais, otrais dokuments ir uh, tiesība akts par uh, uzraudzības iestādi, un tās var uzraudzīt arī ārvalstu uzņēmumu darbību. Šīs uh, um, šī zaļā grāmata par ilgtermiņa investīcijām jau nu nebūtu uzskatām par testamentu. Es absolūti nedomāju par testamentu, es domāju par nākotni. Un to es uh, patiesībā jau uh, 2010. gada jūnijā pirmās uzklausīšanas laikā šeit parlamentā teicu, ka mums ir jāmācās no krīzes. Un uh, kas tad būtu noticis, ja es aicinātu jūs uz debatēm par ekonomiku, ne, nepiedāvājot dokumentus, kas tirgu pa tirgumu produktu pa produktam, nozari pa nozari, netransponētu G20 noteikumus komisāra kungam ir jādodas prom pēc 15 minūtēm, un mums, protams, ir eh, zināms grūtības, ņemot vērā šo iepriekšo ļoti garo uzstāšanos. Tāpēc pārējām uz vienas minūtes jautājumiem un uh, di, vien, divu minūšu atbildēm. Un, Pērvānši, jūs tā nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot manu labvēlību. Uh, jā, paldies, komisārkungs. Pirmkārt, vēlos jūs arī apsveikt ar jūsu līdziniem panākumiem. Man ir divi īsi jautājumi. Par bankām. Un nu, tad, kad mēs redzējām, kāds bija problēmas Kiprā, radās tāda sajūta, ka mm, vispār trūkst tādas paļāvības banku sistēmai. Nu, un tā zaudējusi visu uzticību nu, katrā ziņā vismaz no noguldītāju puses. Nu, ko jūs par to varētu teikt? Vai ko mēs varētu teikt uh, noguldītājiem, kuriem ir šādi depozīti ekonomiski vājās valstīs? Un vienkārši kuriem reāls bailes to pazaudēt. Nu, skaidrs, ka nevar turpināt piedāvāt tādus risinājumus, kas piespiež nodokļu maksātājiem, vienkāršiem noguldītājiem glābt bankas. Tas ir tas mans jautājums. Un kas notiek arī ar uzņēmumiem? Uzņēmējiem bieži vien ir problēmas ar likviditāti. Viņiem trūks naudas, lai samaksātu algu. Digo Fejo varu teikt, ka nekad es uh, neesmu uzskatījis, ka tas, kā mēs steidzamības kārtībā kopā ar jaunajām Kipras varas iestādēm, kas nu pat bija ievēlētas, tātad risinājām šo krīzi, nav uzskatāma par paraugu vai par kaut kādu nevainojamu piemēru. Un tādēļ mēs strādājam pie atbilstošiem tiesību aktiem, uh, attiecībā uz 27 dalību valstīm, uz sanācijas uh, sistēmu un uh, banku regulēšanas sistēmu. Uh, mēs pieņemam noteikumus, kas ir visiem iepriekš zināmi un kas darbosies gadījumā, ja banka nonāk grūtībās, kāda ir noguldītāja situācija, kreditoru situācija un tā tālāk. Kipras problēma mums bija jārisina steidzamības kārtībā, un tā bija ļoti grūta situācija, bet mēs arī no šā piemēra varam daudz ko mācīties. Runājot par noguldītājiem, varu apstiprināt, ka līdz 100 tūkstošiem ir uh, pilnīgi garantēti noguldījumi, bet virs 100 tūkstošiem es vēlos un es iestājos par to, lai uh, tiktu panāks kompromiss uh, trialogā, lai uh, do, būtu priekšroka šiem noguldītājiem. Protams, mēs varam minēt slimnīcas, uzņēmumus, labdarības iestādes, kas vēlētos izņēmumu statusu, kam kam kā pēdējiem būtu jāiesaistās bankas sanācijā, lai pēc iespējas aizsargātu slimnīcas, mazos vidējos uzņēmumus, lab, labdarības iestādes, bet es gribu panākt, lai šis saraksts būtu ļoti ierobežots un regulēts. Pīrs Emers. Paldies, eh, komisāra kungs, ko atkal esat gatavs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Un es tomēr gribētu nedaudz, varbūt, izsmeļošāku atbildi par depozītu garantijām. Banku savienība, mēs saprotam, ka tā, tā tiek virzīta, un tur ir divas lietas, kuras tiek virzītas, bet visu laiku mēs esam arī jūs šodienas diskusijās arī visu laiku te runājat, tomēr, ka te runa tikai par divām lietām. Par restruktūrizācijas un sanācijas um, fondu. Tātad te saprotu, ka te viss ir tomēr nav tik skaidrs, ja bankā valsts, pati valsts arī, kur atrodas banka ir grūtībās, tad šīs arī garantijas šobrīd ar vienu sarežģītas. Un nekādā ziņā mēs nevaram piedāvāt kaut ko tādu, kā mēs atgūtu iedzīvotāju uzticību banku sektoram pēc Kipras hausam. 70 un 80 um, procenti iedzīvotāji pirms Kipras katastrofas uzskatīja, ka tad viņi nav degru uh, droša. Tad tikai 50% vēl pēc hausa teica, ka varētu būt droši. Pēc tam vairs tikai īstenībā tikai 35% domā, ka viņu noguldījumi ir droši Vācu bankās. Un tad es domāju, jums ir jāpadara viss, lai patgūtu šo uzticību vēl arī šīs pasaukuma periodā. Oui. Euh, Peter Simon, d'abord, je voudrais. Euh, Jā. Es vēlējos pateikties arī referentam par noguldījumu garantijām. Tas, manuprāt, iestilp šajā kopējā banku stabilitātes mehānismā, un šis jautājums jau divus gadus tiek garantēts uh, pēc mūsu iesniegtā priekšlikuma. Uh, Un šis jautājums atkal ir jāiekļauj Nacionālajā sanācijas sistēma. Jā, vēlreiz pievēršoties Kiprai, kad šī bija nedēļas nogalēm, kad radās iespējas, ka mēs tagad vērsīsimies arī pret mazajiem noguldītājiem. Tā bija uh, komunikācijas kļūda un tā rezultātā uzticība tika iedragāta un tika teikts, ka lūk ir Eiropas direktīva, bet to jau neviens neievēro. Un um, beigu beigās jau šis, uh, šī vienošanās par uh, Kīpras bankām respektē direktīvas um, normas, un tagad šī uzticība ir jāstiprina. Uh, Uh, lai uh, attiecībā uz kopējo uh, tirgu, attiecībā uz noguldījumu garantijām un sanācijas iestādi viss būtu kārtībā un attiecībā uz eirozonu šī banku savienība, kur ir divi elementi - uzraudzība, pie kuras darbs jau ir pabeigts un pie un sanācijas um, sistēma, kur uh, par kuru mēs diskutēsim nākam nedēļ uh, komisāru kolēģijā, pirms nāksim klajā ar uh, tādu pamatīgu priekšlikumu, un tie ir visi tie elementi, kas mums vajadzīgi, lai mēs atjaunotu uzticību. Paldies, Bernars Lajens! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri! Es vēlos jums arī pateikties. Nu, galu galā, tas, ko jūs piedāvājat, tas palīdz arī noteikt šo spēcīgāko regulatoru banku darbībai. Bet man ir ļoti svarīga arī Emira starptautiskās sarunas tieši par nefinanšu sadaļu un par nefinanšu apdrošināšanu, ko veic privātu uzņēmumi. Otkārt, jautājums, kad jūs nāksat klajā ar savu jauno priekšlikumu par ēnu bankām? Un, un treškārt, kā jūs domājat, ka šis mehānisms uh, Mm, varētu tikt saskan, saskanots ar konkurences tiesībām, vai jūs te arī pārnašotām ar Almuņas kungu. Un uh, vēl man interesē šīs papildu pensijas, uh, kas ir arī vērstas uz atsevišķu sistēmu stabilizāciju, vai tas tā arī plānots ir turpmāk. Atvainojos, Werner, bet nesaprātu jautājumu pēdējo daļu. Mēs runājam tātad par papildu pensijām un dotētajām pensijām. Uh, vai tur jums arī būs tikai kāds rekomendācijas, vai tomēr ļoti strikti noteikumi, kur jūs tad arī tāds tā kā strikts noteikums piedāvāsiet? Jā, man laikam bija kā uh, tulkojuma problēmas radušās. Uh, runājot par starptautiskajām sarunām. Emīr sakarā, jā, es teicu, ka mums ir jāstrādā ne tikai Eiropas Savienībai un ASV, bet arī regulātoru grupai, kura sanāks 29. maijā Hongkongā. Šīs sarunas ir grūtas, lai. Uh, it īpaši attiecībā uz ASV uh, vērtspapīru komitejas nostāju, un esmu, uh, mums arī būs tikšanās ar tās pārstāvjiem. Un runājot par likumdošanas priekšlikumu, kā jau es teicu, Svenam Gigoldam, mēs nāksim klajā ar komisijas paziņojumu un likumdošanas priekšlikumu jūnijas sākumā varu apstiprināt tāpat attiecībā uz profesionāliem pensiju fondiem, kas ir galvenie spēlētāji nodrošinot ilgtermiņa finansēm ekonomikas attīstībai. Mēs arī šeit runājam šajā zaļajā grāmatā par investīcijām ekoloģiskajā pārējais procesā un, un citu jautājumu finansējumā. Līdz gada beigām esam paredzējuši nāk klajā ar priekšlikumu par pensiju fondu uh, pāraudzību un pārvaldību, bet runājot par caurskatāmības un maksātspējas jautājumiem. Mēs šos priekšlikumus esam um, atlikuši uz vēlāku laiku, jo mums vēl pietrūkst uzticamu datu priekšlikumu izstrādāšanā. Un uh, Man tika atbild, atbild, atbildīgās personas paziņoja, ka ir jāveic vēl kalibrēšanas process un nepieciešams vairāk, vairāk laika, un tādēļ šos, šīs divas daļas at, attiecībā uz pensiju fondiem mēs sadalām. Tātad vēlāk, uz vēlāku laiku tiek atlikta uzraudzības un maksātspējas jautājumu risināšana. Mēs eh, varēsim Almuņam šo jautājumu uzdot rīt. Mums tāda iespēja bija. Būs. Bet tam man bija jautājums par deksiju, veksiju, un tad, tad runāms bija galu galā. Tas jau bija konkurences, konkurences tiesību jautājums. Kā jūs to vērtējat, un vai tur arī varētu būt kāds cits modelis? Ma, ma réponse est oui. Man atbild ir jā. Jūs redzat, kādas man būtu panākumi, ja pēc visām šīm reformām varētu pateikt, ka konkrēts komisāram vairs vispār nav ko darīt, bet nu tā jau tomēr nav, būs jau vēl kaut kādi atsevišķi gadījumi, kur mums būs nepieciešams kaut kāds izņēmuma finansējums no uh, valsts līdzekļiem, līdz ar to valsts uh, atbalsta noteikumi joprojām būs vēl uh, spēkā un konkrēts komisāram arī vēl būs daudz darba. Es nedomāju, ka mēs varam ar direktīvu uh, noliegt to, kas ir rakstīts līgumos. Mums ir pēdējās pāris minūtes jautājumiem. Tātad lūdzu katram jautājumu uzdevu, uzdevējiem tikai viena minūte. Un lūdzu, esiet klus un ļaujiet kolēģiem iespēju uzdot jautājumus. Anīs Rodīs Olīs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, labdien! Nu, jūs ar, es domāju, lielu uzmanību sekojat uh, tam, kādas uh, sarunas notiek padomē uh, starp 11 valstīm, kuras ir nolēmušas īstenot pastiprināto sadarbību, lai ieviestu finanšu darījumu nodokli un tai pašā laikā mēs arī konstatējām, ka uh, no industrijas pārstāvi cenšas nomēlnot šo nodokli un to vājināt. Man jautājums, vai jūs piekrītat šīm paustajām bažām, vai jūs joprojām iestājaties par šā nodokļa ieviešanu, vai arī jūs uzskatāt, ka šis nodoklis varētu radīt tādu uh, situāciju, kā uh, tas apdraudētu finanšu stabilitāti, ka tam varētu būt negatīva ietekme. Vai arī jūs gluži pretēji uzskatāt, kā šī nodokļa ieviešana varētu stiprināt finanšu stabilitāti? Jā, komisār kungs, uzklausiet visus trīs jautājumus un tad atbildiet uz tiem kopā. Tā būs ātrāk. Rodī Kratsa, lūdzu. Jā, mēs visus šos jautājumus uz, uzdosim vienu pēc otra, un tad komisāram būs laiks varbūt atbildēt. Paldies priekšsādātājiem. Vēlos atgriezties pie tā, ko jūs iepriekš sacījāt. Nu, tad cilvēku neusticība banku sistēmai kopumā un īpaši, kas attiec uz viņu depozītu noguldījumiem. Tomēr man pats jautājums būtu vēl precīzāks. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka šī nedrošība, neusticība atsevišķās valstīs, reģionās ir daudz lielāka nekā, un, un tā arī pieaug nekā varbūt arī atsevišķajos centrālajās valstīs. vai te mēs runātu par kaut kādu konkrētu ietekmi, vai kaut kāds konkrēts mehānisms un sistēma, lai šo drošības sajūtu kaut kādā veidā tomēr atgūtu. Un, Ola Šmits, eh, paldies, jūs uh, solījāt pirmajā gadā eh, nāk klājā ar likumdošanas priekšlikumiem, un jūs to esat izdarījis, bet vai pirms jūs pametat savu posteni, jūs nevarētu apsolīt, ka jūs varētu veidot tādu akumulatīvu ietekmes e, izvērtējumu, jo kā likumdevējs mēs to esam parādā sabiedrībai un arī tir, uh, finanšu tirgumu. Es ceru, ka jūs varēsiet to apsolīt, ka pirms atstāsiet savu posteni, jūs to izdarīsiet un mēs jums palīdzēsim. Kvišā. Alors, trois questions et trois réponses télégraphiques. Trīs jautājumi un trīs telegrāfiskas stila atbildes, bet esmu gatavs pie jums atgriezties un šo dialogu turpināt. Tātad par finanšu darījuma nodokli nostāju nesmu mainījis. Uzskatu, ka šis nodoklis, kādu to ierosināja komisija, kuras loceklis es esmu tehniski, ir viegli iespējams. Uh, uh, ekonomiski panesams un politiski taisnīgs. Protams, var uh, nedaudz koriģēt uh, šā nodokļa bāzi, bet mēs esam to noteikuši pēc iespējas objektīvi, un tagad ministriem ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Bet tehniski šo nodokli ir viegli īstenot, jo uh, likme ir um, maz, zemā un uh, bāze liela. Uh, un mm, nodokļu maksātāji septiņu gadu laikā jau daudz ir uh, devuši savu ieguldījumu, tagad arī ir taisnīgi prasīt no uh, finanšu sektora. Tālāk par uh, šiem pasākumiem, kas tiek veikti uh, finanšu uh, jomā atsevišķās valstīs, ko ir veikuši regulātori, mums tomēr ir jānodrošina kapitāla brīva aprite vienotajā tirgu. Un mēs izmantojam visus e, instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, un tie mums palīdz ierobežot tirgus fragmentācijas risku, ko jūs pieminējāt e, pavisam nesen starp banku sistēmas darbība bija pilnīgi bloķēta un notika renacionalizācija un pat reģionalizācija naudas plūsmām banku sistēmā, bet pateicoties mūsu veiktajiem regulācijas pasākumiem un centrālās bankas darbībai, mums atkal šī sistēma ir sākusi darboties un mums ir jāvēršas pret uh, iespējamiem fragmentācijas riskiem. Un Šmita kungam atbildu jā. Es gribu teikt, ka man šķiet loģiski šobrīd, kad jau ir redzama šo tiesību aktu arhitektūra, kas pat ir Šmita kungs atšķirīga no tā, ko mēs sākotnēji varējām iedomāties, ka šie tiesību akti bija tikai gā ieteikumu sarakstā. Esmu gatavs, un tas arī ir loģiski šobrīd balstoties uz konkrētiem uh, elementiem uh, uzsākt uh, šo pasākumu globālu analīzi. Manuprāt, ir jākonsolidē, kā jau es to teicu pirms trim gadiem, finanšu tirgi, lai tie būtu uh, veseli un stabili un tādā gadījumā mēs pat gūtu konkurences priekšrocības šai jomā, un tā ir tā uh, mūsu darba loģika. Okay, that... Nu labi, komisāram jādodas uz Amsterdamu. Mēs tiekamies no rīta.